Eh, kandidātes kundze jau atbildēja uz mūsu rakstiskajiem jautājumiem, un šo pēcpusdienu jūs varējāt ar šīm atbildēm iepazīties. Nu, protams, jāņem vērā, ka eh, mums bija ārkārtīgi maz laika, tādēļ viss notika pēdējā brīdī. Šeit būs tāds kā verbālais pingpongs. Uh,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 deputāti, kas nav koordinatori, e, tur būs katrā jautājuma atbilžu kārtā trīs minūtes. Tātad e, pirmajā kārtā sešas minūtes jautājumam un atbildēm, un otrajā kārtā trīs minūtes. Lūdzu, paturiet to prātā, tātad jums nebūs daudz laika, un tāpat kā e, iepriekš mēs jūs apturēsim, un jūs redzēsiet uz ekrāniem laiku, ko jau būsiet norunājuši.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 Chairman, honorable members. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man patiešām ir liels uh, gods šodien uzstāties jūsu priekšā. Mūsdienu dinamiskajā sabiedrībā ir uh, aizvien uh, vairāk iespēju sazināties, būt mobilam un uzzināt informāciju. Un, protams, tādēļ transports ir mūsu tautsaimniecību un dzīves mugurkauls. Transporta nozarē rodas jaunas darba vietas un tas veicina izaugsmi. Gatavojoties šīs dienas uzklausīšanai, protams, nevarēju uh, izlaist no acīm to faktu, ka transportu bieži vien uzskata par kaut ko pašsaprotamu un bieži vien tas netiek pienācīgi novērtēts Eiropā. To pat uzskata drīzāk par problēmu nekā uh, risinājumu. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai mainītu šādu sabiedrības attieksmi, sadarbojoties ar jums, Eiropas parlamentu, lai piešķirtu šai nozarei to uzmanību un vērtību, kas tai pienākas. Uh, Jūs jau uh, balsojāt par transportu, jūs saprotat, cik tas ir svarīgs, jo balsojāt par to, lai trīskāršotu tam atvēlēto budžetu nākamajā finanšu plānā. Esmu pārliecināta, ka šāda apņemšanās, protams, uz mūsu pleciem uzliek lielu pienākumu nastu Un jūs esat kaismīgi šī tik svarīgā lauciņa kopēji un arēji. Un, protams, transportam ir jābūt draudzīgam videi, tam ir jābūt konkurētspējīgam un iekļaujošam. Neaizmirsīsim. Transporta nozare ir svarīga cilvēkiem, cilvēki, kas pār, cilvēkiem, kas ceļo, dodas uz darbu, katram no mums, man un jums. Uh, Komisijas priekšsēdētājs uh, Junkers teica, ka jaunā komisija uh, rūpēsies par jaunu darba vietu un izaugsmas uh, radīšanu un sociālā godīguma saglabāšanu. Tas viss ir jāpatur prātā katru dienu no jauna. Mums šie principi ir jāintegrē katrā transporta politikas aspektā un eh, katrā, eh, katru savu darbu pienākumu veicot ir jādomā arī par eh, pievienotās vērtības radīšanu gan sociālā, ekonomiskā, gan arī vides aspektā. Iepriekšējais kolēģis jau man stāstīja par to, cik šie visi tīkli ir svarīgi. Loģistika vienmēr ir uh, ārkārtīgi nozīmīga, lai būtu uh, normālas, gludi darbojošās piegādes ķēdes. Uh, tas ir, uh, protams, tā ir neatņemama mūsu mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Bet ne, Bet tie, kas ir darbojušies inovāciju sektorā, saprot, ka šāds lauciņš ir auglīgs tikai tad, ja būs nepieciešamā infrastruktūra. Uh, Un transporta jomā infrastruktūra ir attiecīgi jāintegrē, ir jābūt tehniskai savietojamībai, neskatoties uz tā, kādu, kādu veidu cilvēku transportu izmanto. Un, piemēram, nu, vai viņi pārvietojas pa ūdeni, gaisu vai zemi vai sliedēm. Ir iespējas dažādiem inovatīviem uzņēmēju darbības modeļiem. Es atbalstīšu vislabāko uh, savienojumību Eiropā, integratā uh, saskaņotā sistēmā. Tieši tādēļ ir jārūpējas par eh, Transeiropas tīklu īstenošanu, ir uh, jāizskauž vājās vietas uh, transporta infrastruktūrā, un es uh, apsolu, ka patiešām cenšos gūt panākumus šajā jomā, un apsolu, ja tikšu iecelta par komisāri, uh, Es mēģināšu atrast vislabākos risinājumus labklājīgam un attīstītam transporta modelim. Es pat esmu uzņēmēja un inženiera un raugoties caur šo skatu prizmu, zinu, ka mēs varam panākt ļoti daudz transporta jomā. Protams, jāņem vērā mūsu augstie sociālie un vides standarti. ICT, eh, IKT var būt patiešām veiksmīgs instruments, lai eh, panāktu eh, izaugsmi. Tikai daži projekti, River Information Systems, dzelzceļa pārvaldības projekti un tā tālāk. Transporta tīkli ir un paliks Eiropas vienotā tirgus galvenā sastāvdaļa lai varētu garantēt preču un personu uh, nepārtrauktu pārvadāšanu. Mums jādomā par modernu un darboties spējīgu infrastruktūru, kas ir uh, izaugsmas pamatā. Un tādā veidā mēs, protams, varētu arī veicināt Eiropas ekonomisko atveseļošanos. Ja parlaments apstiprinās manu kandidatūru, es izmantošu uh, visu savu pieredzi un apņēmību, lai varētu garantēt uh, izaugsmi un jaunas darba vietas transporta nozarē, tajā pašā laikā uh, pienesot arī savu ārtavu Eiropas zaļās darba kārtības realizēšanai. Un tagad daži vārdi par manām prioritātēm nākamo piecu gadu laikā. Tā tad ir jārunā par interoperabilitāti, par dažādu transportu veidu eh, labāku savietojamību, jo eh, jāsaka, ka visām transporta jomām ir jābūt labāk sadarbi, sadarbspējīgām un savienotām. Ir jārūpējas par integrētiem uh, transporta plāniem, uh, labāku biļešu izsniegšanu, arī par to, uh, lai uh, cilvēki labprāt izmantot sabiedrisko transportu ir jābūt tādam tehnoloģiskajam grūdienam, un tas ir jāfinansē gan ar privātiem, gan valsts līdzekļiem. Un, protams, ir jātīst pēc iespējas vairāk transporta nozars sastāvdaļu. Un, ja manu kandidatūru apstiprinās. Es, protams, šajā darbā mēģināšu iesaistīt pēc iespējas vairāk uh, interesentu, dalību valsts, reģionus, uzņēmējus, uh, un citas organizācijas. Mana, mana dzimtā pilsēta eh, Ljubljāna Pateicoties Eiropas Sīvitas projektam, eh, mūsu transporta tīkli ir uzlaboti un arī pilsētas eh, pašvaldība tagad domā par labāku un vidē draudzīgāku transporta līdzekļu ieviešanu un modernizāciju. Un jāsaka, ka šajā jomā dažādiem zaļajiem projektiem ir liela nozīme. Es to uh, gribētu izvirzīt kā vienu no galvenajiem projektiem nākamo piecu gadu laikā. Mums ir jāizmanto visas iespējas transporta, enerģijas un IKT jomā, lai varētu uzlabot Eiropas pilsētu vidi. Tāpat gribēju uzsvērt, ka viedās pilsētas Smart Cities šis projekts neskar tikai tehnoloģijas, bet arī sociālās inovācijas. Tādēļ, jo daudzu iesaistīto pušu sadarbība ir izšķirīgi svarīga, lai varētu labāk atpazīt mūsu priekšā esošās iespējas. Jāsaka, ka emisiju tirzniecības schēmai arī būs ļoti nozīmīga loma nākotnē. Tas uh, sasauc ar infrastruktūru un arī uh, šiem viedajiem transporta līdzekļiem. Un varētu padomāt arī par transporta līdzekļu efektīvāku izmantošanu. Uh, un uh, tas, protams, nāks par labu videi un arī atrisinās sastrēgumu problēmu. Junker kungs teica, ja mēs vēlamies uzlabot savu nākotni, mums ir jāparūpējas par alternatīvas degvielas izmantošanu un e, vairāk jāizmanto arī atjaunīgie energoavoti. Protams, tas ir neatraujām saistīts arī ar transportu lauciņu. Mēs joprojām esam atkarīgi no naftas kā energoavota. Neaizmirsīsim ka Eiropai ir uh, jāsamazina CO2 emisijas, uh, ņemot vērā starptautiskajā arēnā dotos solījumus. Un Šefčoviča kungs jau uzsāka projektu savā jomā, un, ja tikšu ievēlēt amatā, tad esmu gatava turpināt uh, iet viņa iemītajās pēdās. Mums tagad ir jāparūpējas par projektu uzsākšanu un. Uh, jāgarantē, lai infrastruktūra būtu pietiekama laba, sazarota, lai tiktu izmantotas, eh, izmantot jaunie degvielas veidi, tādā veidā darbinot transporta līdzekļus nākotnē, bet tam, protams, ir nepieciešama infrastruktūra un savienojuma. Arī tehnoloģijas ir jāizmanto šajā jomā. Godātie deputāti, pagātnē esam uh, guvuši vairākas mācības. Viena no tām ir tāda, ka neinvestējot pietiekami daudz transporta infrastruktūrā, mums ir jārēķinās ar nepatīkamām sakām uz ilgu laiku. Mēs nevaram gaidīt, ka transports vienmēr būs par rokai, ja mēs neko nedarīsim, lai to saglabātu. ES valstu investīcijas ir uh, samazinājušās jau kopš 70. gadiem. Infrastruktūras kvalitāte līdz ar to ir cietusi. Mums ir kaut kas jādara lietas labā un esmu gatava to darīt. Tāpat darīšu visu, kas manos spēkos, lai varētu veicināt uh, integrāciju starp dažādiem transporta sektoriem, ņemot vērā to, ka uh, Ehm, galvenokārt infrastruktūras izmaksas ir jāfinansē tiem, kas to galvenokārt izmanto. Tas varētu palīdzēt zaļināt transporta sistēmu. Bez investīcijām mēs varētu zaudēt savu starptautisko konkurētspēju. Tādēļ mums ir jābūt attiecīgiem finanšu instrumentiem, ir jāpiesaista investīcijas zaļākā infrastruktūrā. Līdz ar to mēs varētu radīt jaunas darba vietas, veicināt izaugsmi un savu konkurētspēju tajā brīdī, kad tas Eiropai ir akūti nepieciešams. 300 miljārdu eiro investīcija plāns, ko piedāvāja prezidents Junkers, eh, varēs radīt jauns darba vietas nekavējoties un liks pārmies eh, pārējai uz tādu zaļāku un labāk integrētu infrastruktūru. Protams, mums ir jāizmanto instruments Connecting Europe un tā piedāvā tās iespējas un jāpiesaista finansējums no investīciju fondiem un Eiropas struktūra fondiem. Godātie deputāti! Ja man vajadzētu tagad vienā vārdā pateikt, kāda ir man nākotnes programma, es teiktu cilvēki. Ir jāapzinās sociālās problēmas, uh, tas, kā cilvēki pārvietojas, ir jāņem vērā cilvēku uh, darba apstākļi, veselības aprūpas problēmas un, protams, arī viss cits. Tiem, kas strādā uh, transporta nozarē, ir jāpiedāvā godīgi darba apstākļi. Jāsaka, ka cilvēki šeit kļūst aizvien vecāki šajā nozarē un ir arī diezgan maz sieviešu nodarbināto. Mēs nevēlamies, lai nākotnē mums pietrūktu darba roku transporta sektorā. Tieši tādēļ ir jāparūpējas, lai šī nozara kļūtu pievilcīga sevišķi jauniešu acīs. Ir jāveic pētījumi, kā varētu uzlabot uh, transporta nozares pievilcīgumu, kā varētu uh, labāk apmācību piedāvāt uh, cilvēkiem, kas tur vēlas strādāt. Un uh, gribu teikt, ka esmu ļoti uh, pārliecināta sociālā dempinga pretiniece. Sociālajam godīgumam vienotajā tirgu ir jābūt vienam no galvenajiem principiem. Un pašās eh, beigās daži vārdi par vienoto tirgu. Īstenībā tas ir, tā ir Eiropas uh, Savienības dvēsele un uzņēmējiem, uzņēmēju uh, uzņēmumiem Tas ir uh, izaugsmes dzinējspēks, kas varētu palīdzēt uh, atveseļoties no krīzes daudz ātrāk. Bet, protams, ir. Uh, jānojauc pēdējās tehniskās uh, un administratīvās barjeras, lai transporta pakalpojumi varētu tik, būt pieejami visiem visā Eiropā bez uh, nacionālām robežām. Tādēļ esmu gatava sadarboties ar jums un padomi, lai varētu arī pēc iespējas uh, ātrāk pieņemt ceturto dzelzceļu paketi un vienoto debešu paketi. Priekšstādētāja kungs, godātie deputāti! Eh, es esmu atklāta komisārs kandidāta, kas ir gatava risināt problēmas, sadarbojoties ar jums un uh, nerunājot aplinks. Visu, ko es darīšu, es darīšu cilvēku labā un lai uzlabotu viņu dzīves. Es ceru, ka arī jūs domājat tāpat. Paldies! Paldies par uzmanību! Un gata, esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you very much. Liels paldies. Un tagad pirmā koordinātoru uh, kārta uzdot jautājumus, un vispirms Svandi Kamps no Eiropas Tautas partijas grupas. Priekšsēdētāji, paldies! Otradienas vakarā, 30. septembrī, mēs bijām organizējuši uzklausīšanu ar uh, kandidātu Šefčoviču. Un pēc tam trešdienas vakarā, 1. oktobrī, transporta komiteja vienbalsīgi lēma, ka mēs vēlamies, lai Šefčovičs kungs tiktu apstiprināts kā transporta komisārs. Un es domāju, ka runāju visas komitejas vārdā. Mēs uzticamies Šefčovičs kungam. Un šī uzticība nekur nav pazudusi. Nerunāšu tagad par dažādām politiskajām norisēm, bet to dēļ eh, Ševčoviča kandidatūra sašķobījās. Un transporta komitejai, protams, ir eh, jāsadarbojas ar Junkera komisiju. Jāsaka, ka uh, Slovenijas valdības uh, rīcība nevienmēr ir bijusi tādas uh, uzslaus vērta, bet Bulces kundze, jums es to nepārmetīšu. Mēs šodien gribam uzklausīt uh, jūs, mēs gribam zināt, cik daudz jūs orientēties transporta jomā un cik liela ir jūsu politiskā pieredze. ETP grupas vārdā es jūs sirsnīgi sveicu Eiropas parlamentā un ir desmit kolēģi, kas jūs īstincinās ļoti pamatīgi par dažādiem jautājumiem. Un jūs varbūt esat dzirdējis tādu uh, teicienu, bez transporta nekas nekustas, arī uh, mūsu tautsaimniecība tai skaitā. Man ir četri jautājumi. Tātad Baltā grāmata, vienotas uh, Eiropas vienota Eiropas transporta zona. Ko jūs darīsiet? Jūs to pielāgosiet, pārņemsiet vai darīsiet vēl ko citu? Otrs jautājums. Ten uh, desmit TNT projektu finansējums ņemot vērā Connecting Europe instrumentu. Uh, Es redzēju, ka padome mēģina tur visu izpostīt. Kā jūs izvairīsieties no tā, lai uh, TNT projektu nauda nekur nepazustu un uh, varbūt, ka varētu vēl vairāk naudas paprasīt no Junkera kunga? Trešais jautājums kāda būs sadarbība ar citiem komisāriem. Mēs esam nobijušies, ka transports, diemžēl, tiks nobīdīts pēdējā vietā, un pret to ir jācīnās. Pēdējais un ceturtais jautājums, ko jūs darīsiet urbānās mobilitātes sakarā? Ja es pareizi saprotu, jūs būsiet atbildīga arī par pilsētvidas jautājumiem. Gribu dzirdēt, ko jūs par to domājat. Un visu beidzot, cilvēki ar ierobežotu mobilitāti, invalīdi, viņi arī grib pārvietoties, izmantot transportu. Nu, ko jūs darīsiet šajā jomā? Paldies! Frau Bulc, Sie haben jetzt knapp drei Minuten zu. Tagad jūsu rīcībā ir nepilns trīs minūtes, lai sniegtu atbildus uz uzdotiem jautājumiem. Paldies! Centīšos atbildēt uz visiem četriem jautājumiem man atvēlētajā laikā. Pirmkārt par balto grāmatu. Uzskatu, ka baltās grāmatas ir ļoti nepieciešams, jo tās rada vīziju un var uh, to apspriešanā piedalīties visas ieinteresētās puses. Un arī transporta nozarei ir jādod ievirze skaidrojot, kā sasniegt kopīgiem eh, spēkiem izvirzītos smērķus. Man, manuprāt, tātad ar baltām grāmatām mēs iezīmējam nākotnes attīstību, un es neesmu paredzējusi eh, šeit grozījums izdarīt, bet mēs zinām arī, ka situācija pastāvīgi mainās, un eh, mēs ar komandu, izvērtēsim situāciju, darīsim to regulāri un, ja nepieciešams, tad arī aktualizēsim eh, šo situāciju. Protams, Tas ir eh, ļoti būtiski konsultēties ar visām interesētām pusēm, domājot par transporta nozares attīstību nākotnē, un esmu paredzējusi arī eh, šādas eh, konsultācijas regulāri noturēt. Tagad pārējām pie TNT projektiem. Manuprāt, šie projekti ir ļoti būtiski, tas ir svarīgs lēmums, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi, jo Eiropā ir nepieciešams transporta tīkls, kas būtu vienots un darbotos bez pārtraukumiem. Un TNT mums palīdz nodrošināt viedo attīstību, viedo ilgtspējību un sadarbspēju, un tādēļ šīs TNT ir tik svarīgs. Mm, es uh, uh, augstu vērtēju šo stratēģiju, tīkla izveidi un arī uh, paredzēto finansēšanas mehānismu. Šajā nolīgumā ir ne tikai paredzēts, kāds ir finansējuma mehānisms, bet arī ir noteikts prioritātes šiem projektiem. Uh, un es arī centīšos to īstenot dzīvē, kas jau ir nolēmts. Tagad par trešo un ceturto jautājumu par uh, mobilitāti pilsētās. Jā, tas ir svarīgs jautājums, bet tas ir arī jārisina dalību valstīm, un mēs rosināsim dalību valsts to darīt, un uh, stimuls var būt salīdzināt, ko kurš ir sasniedzis, un veicināt paraugu prakses apmaiņu. Tālāk par sadarbību. Es, jā, es eh, esmu paredzējis daudz ar jums runāt, ar eh, maniem eh, kolēģiem komisāriem apspriesties un tā risināt. Tālāk Ismails Ertuks no S&D grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs Bulcas kundze. Uh, Sveicu jūs pie mums transporta komitejā un jūs pieminējāt ko tādu, kas manās ausīs skanēja ļoti eh, labi, proti, ka jūs nepieļausiet sociālo dempingu. Pēdējo piecu gadu laikā esam pieredzējuši to, ka komisija bieži vien tā vienpusīgi ir īstenojusi liberalizāciju. Tādēļ gribēju pavaicāt tieši šajā kontekstā, kādi ir tādi konkrēti mērķi un pasākumi, lai varētu garantēt sociālās tiesības un drošības standārtus uh, transporta sektorā un uh, tos uzlabot. Un vai esat gatava arī parūpēties par tādu uh, uzticību tarifiem Eiropas likumdošanā? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums par finansējumu. Eiropas infrastruktūras finansējumu jūs pati jau vairākas reizes pieminējāt savā ievadrunā. Pateicoties Connecting Europe instrumentam, mēs varam radīt arī labāku infrastruktūru, bet valstīs ir daudz depašu par nodevu smagajām automašīnām, par ceļu nodevām. Uh, it sevišķi manā valstī, Vācijā, vai jums ir padomā arī ievies šeit tādu vienotu sistēmu? Paldies, Lūdzu, Bultas kundze, jums vārds. Okay, thank you very much. Liels paldies. Vispirms centīšos atbildēt vispirms uz jautājumu par sociālajām tiesībām. Savā vēstulē es norādu, ka tas ir milzīgs Eiropas sasniegums, ka mums ir tādas sociālās tiesības, kādas uh, mums uh, ir īstenotas. Jā, dažkārt tas šķiet abstrakti, bet es uzskatu, ka tas ir liels uh, sasniegums, bet mums šīs sociālās tiesības ir jā, labāk jāiestrādā biznesa, uh, uzņēmē darbības modelī, un um, um, es domāju, ka mēs daudz ko vēl varam darīt šajā jomā. Un runājot par izaugsmi un uh, integrējošu attīstību, es, uh, arī tas ir svarīgi, domāt par sociālām tiesībām, un es uh, arī uh, esmu paredzējis strādāt pie šiem jautājumiem, bet tagad konkrētāk. Eiropā ir daudz tiesību aktu par sociālajām tiesībām, bet mēs nezinām, kura valsts ko ir ieviesusi, cik, uh, kura valsts ir tālu tikusi, un es esmu paredzējusi uh, vispirms noskaidrot uh, tieši šos jautājumus, kas kur ir īstenots, un pēc tam mēs varam veikt nepieciešamos pasākumus pret tām valstīm, kuras nav vēl ieviesušas tos tiesību aktus, kas jau ir pieņemti parlamentā. Nākamais svarīgais elements - sociālai uh, likumdošanai ir jākļūst, jāiekļauj šajā refit pasākumā. Mums ir jāprecizē, kas ir šīs uh, tiesības, ko mēs vēlamies sasniegt, un uh, arī šīs tiesības ir uh, jāskaidro tiem, uz ko tās attiecas. Uh, manuprāt, viss Svarīgākais ir tas, nu, raugoties uz visām nozarēm, eh, gan eh, gaisa satiksme, gan ceļu satiksme, dzelzceļš, ostu darbība ir nepieciešama atvērta pieeja, ir jāuztur pastāvīgs dialogs ar sociālajām grupām, un esmu apņēmusies to arī darīt. Mēs neesam ienaidnieki, kad mēs satiekamies abas puses, un to es saku no savas pieredzes. Ja mēs visi apsēžamies pie galda un sarunājamies, tad varam nonākt pie risinājumiem, kas visiem pieņemam. Un uh, es uzskatu, ka pat visgrūtākos jautājumus ir iespējams šādējādi atrisināt. Un esmu apņēmības pilna tādu pieju īstenot, jā, būs jāapspriež sarežģīti grūti jautājumi. Vēl viena lieta, kas man pārsteidz un kas ietilpst sociālajās tiesībās, ir um, šī uh, plaisa. No vienas puses notiek strauja attīstība, teiksim, kuģniecības jomā, un tā pašā laikā ir tik daudz jauniešu bez darba. Un sociālajā dienakārtībā ir jāiekļauj tas, ka ir jānodrošina uh, visas iespējas jauniešiem, un arī esam pieredzējuši to sieviešu gadījumā. Tās ir sākušas darboties šajā nozarē, kuru strauji attīstījās, un es esmu no apņēmības pilna ar to nodarboties kopā ar maniem kolēģiem komisāriem, un ceru, ka kopīgiem spēkiem varēsim rast labu risinājumu. Un vēl viena atbilde par uh, noda, ceļa nodavām. Jā, Eiropā ir tāds lozungs - maksā uh, piesārņotājs un maksā lietotājs. Protams, valstu līmenī katrai valstī ir tiesības noteikt uh, uh, finansējuma veidu infrastruktūrai. Bet no Vācijas gadījumā neesmu gan iepazinusies ar dokumentiem, esmu dzirdējis tikai baumas. Uh, bet es uh, uzskatu, ka mums ir jāievēro kopīgās Eiropas vērtības un nedrīkst pieļaut diskrimināciju. Šādi priekšlikumi nav pieņemami. Paldies! Tagad vārds Robertam Zīlēm no EKR grupas. Vispirms gribētu sveikt un jūs šajā komitejā un vēlu jums veiksmi šodien. Uh, bet es gribētu sveikt arī uh, ievēlēto komisijas prezidentu Junkeru kungu par šo unikālo un negrozāmo valsts prezidentu un komisijas struktūru, kur pat politiski sarežģījuma rezultātā nav nekas maināms. Un uh, varbūt, ka mums transporta komiteja ir jāmaina savs nosaukums un jāsauc ir par transporta un politisko ugunsdzēsības, ugunsdzēsēju komandu vai komiteju, uh, un um, šādējādi palīdzēt uh, Eiropas komisijas prezidentam palielināt sieviešu īpatsvaru viceprezidentu vidū. Uh, but now I have a question to you, Ms. Ms. Balts. Uh, uh, what would be your... Tagad man jautājums jums, Bulcas kundzei. Kāda būtu jūsu reakcija 2016. gada beigās, kad būs skaidrs, ka daži koridoru projekti uh, Connecting Europe instrumentā uh, Uh, nav pavirzījušies uz priekšu un uh, ko jūs uh, domājat par resursu zaudēšanu vai par infrastruktūras attīstību? Thank you very much. Um, I will try to... Uh, Liels paldies, centīšos uh, atsaukties uz jēdzienu, par kas jau tika mm, ir izmantots iepriekš, tātad izmanto vai zaudē finansē, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Pati esmu bijusi ministre manā valstī un uh, Slovenijas viceprezidente un uh, esmu premjerministra vietniece, kas ir strādājusi šajā jomā, un tādēļ es situāciju pārzinu. Ir uh, daži izšķiroši svarīgi projekti, kas tomēr netiek īstenoti, un kā mēs varam uh, veidot labāko Eiropu, ja šādi svarīgi projekti netiek īstenot. Tādēļ es uzskatu, ka šī pieeja izmantot finansējumu vai zaudēt to uh, Eh, ir eh, atbalstāma, jo tas ir stimuls eh, projektu pabeigšanai, bet tas tā pašā laikā nenozīmē, ka šo naudu valstis zaudēs, jo Eh, šī nauda, kas nav izmantota konkrētajam projektam, iekļūst šajā kopīgā fondā atpakaļ, un pēc tam šīs valstis to var izmantot atkal, bet citiem nolūkiem. Bet šāda pieeja pastiprina disciplīnu, un neviens jau neuzspiež valstīm šos termiņus noteikt. Valstis pašas nosaka pabeigšanas termiņus. Un kad es eh, Slovenijā strādāju ar kohēzijas fondiem, uh, Eh, bieži vien cilvēki nesaprata, ka tā ir Slovēnijas nauda, ko mēs saņemam, izmantojot Eiropas Savienības nosacījumus. Un es domāju, ka mēs varam vairāk skaidrot un motivēt cilvēks un prasīt, lai viņi būtu atbildīgi par pieņemtajiem lēmumiem un to īstenošanu. Tātad jārīkojas arī ir dalību valstu līmenī. Esmu arī apņēmības pilna veltīt daudz enerģijas skaidrošanai dalību valstu līmenī, lai panāktu uh, saistību izpildi Eiropas līmenī. Paldies! Paldies, Būtskundz, par atbildi. Mums šeit komitejā ir bijušas garas sarunas komisija ir sa, iz, sastādījis ko, uh, koncepciju Connecting Europe un uh, ir apstiprināti uh, noteikumi ko, transporta koridoru izveidēja ar kohēzijas fondu starpniecību. Bet, eh, ja še, šo koridoru neveido trīs valstis kopā, tad nauda tiek zaudēta. Ja viena valsts nepild savas saistības, tad naudu zaudē arī pārējās uh, projekta dalībnieks. Dalībnieces, un tādēļ es esmu satraucies par šo situāciju, bet paldies par atbildi. Tagad nākamais jautājums, eh, to uzdot Gezīna Maisner no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs Bultas kundze, arī liberāļi jūs priecājas redzēt šeit. Jūs jau teicāt, jums ir svarīgi, lai Eiropā būtu arī vienots transporta tirgus. Jūs vēlaties arī uh, savu ārtavu tajā visā ieguldīt. Mēs par to komiteja esam daudz runājuši. Pagājušā sasaukumā mēs bijām vienis prātis par vienu projektu, neatkarīgi no mūsu politiskās piedarības, proti Connecting Europe instruments un TNT uh, tīkli. Es pati uh, dzīvoju pie piekrasts uh, rajonā, un es tādēļ arī vēlos, lai tiktu šeit integrēti visi kanāli un iekšējie ūdens ceļi, Priek, līdz tam šādu projektu nebija, un man ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums attiecas uz ostām. Vai, uh, jūs varētu padomāt, ko tad īsti darīt, lai nākotnē ostas un kuģniecība attīstītos vidē draudzīgākā veidā un ilgspējīgāk. Otrām kārtām iekšējie ūdens ceļi, protams, tur ir daudz vairāk kapacitātes nekā pagaidām tiek izmantota. Kādi varētu būt tehniskie sarežģījumi, ar ko mēs varētu sastapties un ko mēs vēl varētu darīt, lai uh, varētu šo transporta veidu izmantot biežāk, jo tas gal galā lai draudzīgāks videi. Un jūs bieži vien esat apgalvojusi, I'm a solution driven person, ka jūs meklējat risinājums. Mums ir nepieciešama Eiropas transporta zona, bet ja uz vietas dalība valstīs ir tāda kā negribība kaut ko pieņemt un uh, nav tāda izpratne par eiropeiskāku infrastruktūru, jūs teicāt, tas ir jādara dalību valstīm pašām. Bet ja komisija neizdarīs zināms piedienu uz dalību valstīm, nu tad jau mēs varam gaidīt mūžīgi, līdz kaut kas notiks. Ko jūs esat paredzējis darīt, lai tas patiešām tiktu īstenots? Paldies! Bitešön, Frau Bulc. Skundze, lūdzu. Thank you very much. Paldies! Es saprotu, ka man tika uzdot trīs tādi lieli jautājumi. Pirmais par ostām un to saistību ar zaļo darbu kārtību. Otrais jautājums bija par iekšzemes ūdens ceļiem. Tātad, ja runājam par ostām, tad, protams, kā jau jūs norādījāt, ostas veido svarīgu TNT eh, projekta elementu. Un jūrniecības bizness un kuģu pārvadājuma bizness eh, ļoti strauji pieauga Eiropā, un līdz ar to šī nozara kļūst arvien pievilcīgāka. Eh, ļoti daudz jau ir izdarīts šajā jomā. Vispirms tehnoloģijas mums daudz ir palīdzējušas, un tās palīdz mums visu laiku, ne tikai uh, runājot par kuģiem un tukajiem pilnveidojumiem, man pārsteidza stāsts par to, ka patreiz dažas ostas uh, apbalvo tos kuģus, kam ir videi draudzīgi dzinēji, piemērojot zemākas ostu nodevs. Es domāju, tas ir pareizais virziens, kurā iet. Tālāk uh, mēs zinām, ka ostās uh, pie pietaulošanas vietām ir iespējams pieslēgties elektropadevēji, eh, lai ehm, nodrošinātu vajadzīgo enerģiju uz kuģa klāja, kamēr tie ir pietaulojušies. Es domāju, ka arī tas ir ļoti liels sasniegums, lai samazinātu piesārņojumu ostās. Bez tam es uzskatu, ka Daudz kas šeit ir atkarīgs no starptautiskajiem nolīgumiem, un tādēļ um, mums vajadzētu nopietni pievērst uzmanību starptautiskajām organizācijām un runāt ar tām, un censties panākt globālu mērogu vienošanos par to, kā risināt šīs problēmas. Ja pareizi atceros, tad uh, ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, piemēram, vienoties par to, kā mērīsim uh, Um, emisijas, jo ja mēs nevienojamies par uh, vienādiem uh, šiem atskaites punktiem, tad būs grūti novērtēt, vai nolīguma saistības tiek pildītas vai nē. Es noteikti gribētu veicināt jebkādus vidēji draudzīgus risinājumus un uh, veicināt, ka līdzīgs risinājums izmanto citas osts. Pāriešu pie nākamā jautājuma. Es uzskatu, ka Ļoti svarīgi ir attīstīt arī iekšzemes ūdens ceļus. Tiem ir milzīgs potenciāls. Ne visās dalībvalstīs, bet um, dažās dalībvalstīs ir ļoti daudz šo kuģojamo iekšzemes ūdens ceļu, un mums noteikti vajadzētu paaugstināt gan efektivitāti, gan um, arī kvalitāti šajā transporta jomā. Tomēr te ir arī liels izaicinājums. Uh, Mm, eh, saliedēt šo sadrumstaloto nozari. Pārsvarā tie ir mazie uzņēmumi, ģimenes uzņēmumi, un viņiem ir nepieciešams atbalsts. Nandes divi eh, līgums. Tas, es domāju, varētu spēlēt šeit svarīgu lomu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs palīdzētu šajā nozarē uh, uzņēmumiem tīrī uh, operacionālā līmenī, jo šie mazie uzņēmumi paši par sevi nenonāks pie integrēta risinājuma. Šeit Eiropa varētu eh, spēlēt svarīgu lomu, nodrošinot vienotu eh, iekšzemes eh, ūdeņu satiksmes vadību. Paldies! Tālāk nākamā Merija Kulin no uh, GoNGL. Paldies, priekšsēdētāji! Bulcis kundze, jūs gribat novērst sociālo dempingu aviācijā, jūrniecībā un eh, ceļtransporta jomā. Kā jūs risināsiet šo jautājumu, jo, ja jūs gribat lietas patiešām mainīt, jums ir jāpiesaista visa komisija šī mērķa sasniegšanai. Otrkārt, transporta politika ir Eiropas nākotnes politika. Eiropai nepieciešama izaugsme un digitalizācija dod milzīgu iespēju arī transporta mobilitātes un loģistikas risinājumiem. Cik dedzīgi jūs strādāsiet, lai transports ieņemtu pienācīgo lomu gan komisijā, gan Eiropā, lai tā kļūtu par nozari, kas padarītu Eiropu par līderi transporta jomā un nodrošināt uz klientu orientētu, sadarbspējīgu un ilgtspējīgu visviedāko transporta sistēmu, kas izmanto mazāk naudas līdzekļu, bet vairāk domā un vairāk panāk. Paldies! Atbilde, Lūdzu, Bulc kundze. Vispirms par sociālo dempingu jūs uzdevāt jautājumu. Mēs redzam, ka sociālais dempings parādās um, uh, dažādās transporta um, jomas nozarēs, bet es domāju, ka atkārtošos vēlreiz, lai jums nebūtu šaubu, es esmu pret sociālo dempingu. Uh, bet gribētu norādīt, ka sociālais dēmpings, kas notiek, piemēram, kravu pārvadājumu sektorā ir savādāks nekā aviācijā, tomēr rezultāts ir vienāds. Dēmpings parasti parādās kā ekonomikas izkropļojums. Un tas nepazudīs, piemērojot tikai vairāk un vairāk sankciju. Es domāju, ir jāmeklē inovatīvi risinājumi. Kā mēs varētu organizēties, lai sociālais dempings vairs nebūtu nec pievilcīgs, nec iespējams? Es noteikti sēdēšu kopā pie galda ar saviem kolēģiem, citiem komisāriem un mēģināsim paskatīties uz šo parādību no citas skatu punkta, meklējot iemeslus, kādēļ rodas sociālais dempings, un tad novērsīsim cēloņus, kādēļ sociālais dempings rodas, un tad mēs arī atradīsim risinājumu. Otrs jūsu jautājums bija par to, kā es padarīšu transportu par Eiropas atjaunotnes kodolu. Jāsaka, lielākā daļa darba jau ir padarīta, un ja man paveiksies, tad es tikai saņēmušu medaļu. Bet nopietni runājot, man šķiet pamati ir ielikti. Ir pietiekami daudz investīciju līdzekļu, ko var izmantot, lai uzsāktu TNT projektus. TNT tīklu veidošanai, tīpaši galveno koridoru veidošanu bet kā jau kolēģis e, iepriekš e, man uzdev jautājumu par šo TNT, protams, e, mums būs jāstrādā kopā, tīpaši lokālajā līmenī, kur apvienosim kohēzijas fondu līdzekļus no struktūra un struktūra fondu līdzekļus. Es domāju, ka mums ir nopietni jāapsēžas un jāpadomā par papildus investīciju piesaist. Uh, Eiropā ir nepieciešama inovatīva finanšu instrumenta, kas varētu tikt izmantot, lai atbalstītu šo ambiciozo plānu. Man nav viennozīmīgas atbildes, bet ja komisijas sastāvs tiks trešdien apstiprināts, tad šis jautājums būs viena no mūsu darba prioritātēm, un mēs raudzīsim, kā šis 300 miljārdu eiro investīcijas varētu veikt vislabāk bet tā kā man vēl ir laiks atbildēji, gribētu parunāt vēl par vienu tēmātu, par tehnoloģijām. Tehnoloģijas ir radītas, lai mums palīdzētu, un ja mēs paskatāmies, kas ir noticis pēdējos simts gados, tad attīstība ir bijusi neiedomājama. Es uh, esmu pārliecināta, ka ja mēs atbilstoši motivēsim visas iesaistītās puses, tad mēs redzēsim, ka tehnoloģijas tiešām kalpos mums, mūsu interesēs. Mums ir jādomā par tām iespējām, kas rodas uh, no tīkla pārvaldības vienotā veidā. Tad es varu iedomāties, piemēram, vilcienu vadītājiem, viņu priekšā ir vismaz piecas vadības sistēmas, un tieši tādēļ iespējams arī rodas e, šīs e, celsceļa katastrofas, no kurām es ļoti ceru varēsim nākotnē izvairīties, pilnveidojot IKT un dzelzceļa tīklu vadības sistēmas. Es ļoti ceru, ka mēs nezaudējot orientācijas galvenajām prioritātēm, varēsim pavirzīties uz priekšu un uh, pastāvīgi radīt arvien jauns iespējas paši sev. Paldies! Paldies! Un tagad došu uh, vārdu Karimai Delī. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Man tiešām arī ļoti žēl, ka nesaņēmām atbildi no Junkera kunga, un mēs uzskatām, ka tas ne jau uz transporta rēķina tiks veikts korekcijas Eiropas komisijā. Transports ir pārāk svarīga nozare, lai šeit uh, spēlētu spēlītes, dažādi pārsēdinot uh, orķestra spēlētājus. Bet, protams, tā nav jūsu vaina, kandidāts Kons. Pirmais jautājums. Šobrīd notiek sarunas par klimata paketi. Un uh, nākamajā gadā notiks uh, klimata konferences Parīzē. Transports rada daudz um, uh, siltumnīcas gāžu emisiju, bet tā pašā laikā transporta joma nav iekļauta klimata politikā. Es gribētu jums jautāt, kā vides, sociālās un sanitārās jomas tiks iekļautas strādājot pie klimata uh, konferences 2015. gadā. Tālāk uh, par uh, Uh, projekti Lontjūrā, kas uh, par 40% var saņemt finansējumu no. Eiropas Savienības. Šeit ir runa par 26 miljārdiem eiro. Lionas Turīnas tunelis, kā ir paredzēts finansēt šādu projektu, ja nav zināmas reālās izmaksas, budžeta līdzsvars un vides ietekme. Danke sehr. Frau Bulc, Sie haben das Wort. Paldies, tagad Bulc skundze, vārds jums. Okay, the challenge of. Um... Labi. Tātad uh, zaļās darba kārtības uh, realizācija. Es domāju, ka mēs ļoti nopietni pret to izturamies, bet tajā pat laikā, protams, nekad nevaram uh, ieslīgt pašapmierinātībā. Man uh, tiešām eh, patīk daba, es to mīlu un es uzskatu, ka mums tā ir jārespektē. Un es domāju, ka mūsu respekts un cieņa pret eh, apkārtējo vidi nekad nevar būt par lielu. Pēdējos pāris gados eh, šis uh, uzdevums ir kļuvis arvien sarežģītāks, un es domāju, ka mums nepārtraukt ir jāmeklē, kā pilnveidoties šajā virzienā. Gribētu norādīt uz pāris lietām, kas man šķiet jau ir, kas ir svarīgas un kas jau ir iekļautas šajā eh, zaļajā darba kārtībā un transporta stratēģijā. Un es esmu mm, pārliecināta, ka eh, divi šie virzieni savienosies es redzu, cik um, daudz uzlabojumu mēs esam panākuši jau transporta nozarē. Uh, otra lieta - cilvēku domāšana un uzvedība mainās. Patērētājs spiediens ir visefektīvākais Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai cilvēku domāšana mainīties. Ir grūti mm, likt uzņēmumiem mainīties, bet ja patērētāji ir gatavi par to maksāt, un ja mēs liksim piesārņotājiem maksāt par piesārņošanu, tad es domāju, šie divi aspekti, transports un vidas aizsardzība, savienosies. Man šķiet, ka šis uh, Parīzes eh, koridors vai tunelis noteikti varētu būt ļoti labs risinājums. Ja es tikšu apstiprināta komisāra samatā, tad mēs noteikti strādāsim kopā ar citiem komisāriem, kur arī ir atbildīgi par zaļo darbu kārtību, lai sagatavotu labu materiālu, kas e, Eiropas e, Savienību parādīt ļoti pozitīvi tieši šajā virzienā. Es jau pieminēju, ka svarīgi ir tehnoloģija un cilvēku uzvedība un domāšana, bet jūs pieminējāt šo projektu. Lions Turīnas uh, tuneli, un es domāju, ka tā ir svarīga Eiropas mugurkaula uh, sastāvdaļa, bet ja mēs šaubīsimies, tad šie, šie koridori nesāks darboties kā mugurkauls. Tad, kad mums būs galvenais pamat mugurkauls dzelzceļa sistēmā, tad mēs varēsim pārvietot kravas uh, no autoceļiem uz dzelzceļiem, uz ūdensceļiem tā tālāk. Bet visi šie pamatprojekti rada jaunas iespējas MVU jaunas darba vietas attiecīgajā teritorijā un paraudzīsimies, vai ir iespējams eh, nodrošināt, lai šie lielie projekti neiejauktos pārāk dabā, bet lai vietējie iedzīvotāji gūtu no tā arī labumu un iesaistītu šajos projektos, lai viņi redzētu, ka šie projekti nes labumu arī vietējai sabiedrībai. Paldies! Paldies! Tagad būs otrā jautājuma kārta. Uzstāsies komitejas locekļi un pirmais ir Dīters Līdriks Kohs. Kaut kas nedarbojas? Nav pietiekami skaļi, saka Bultas skundze. Could you... Now the translation. Uh, muss ich ja Deutsch reden? Geht noch ein bisschen mehr? Liegt an meinem Mikro? Okay. Jetzt besser? Auch nicht? Vai ar mikrofonu jūs dzirdat labāk? Bija ļoti labi pirms tam sāka um, kandidāts kundze. Jetzt jetzt besser? Nochmal Übersetzung vielleicht? Very, very. Vēlreiz ar tulkojumu, lai var pārbaudīt, saka priekšsēdētājs. a little bit, but it was Jā. really clear before. Now it's like you are like miles away. Un nu, tagad izklausās, it kā jūs būtu ļoti tālu. Nu jā, tā, mēs vēl ko tādu neesam piedzīvojuši, bet, nu, cerams, ka uh, tehnika mūs nepievils, saka priekšsēdētājs. Pārbaudīsim vēlreiz, vai tūkojums ir labāks. No? A little bit, but it was really bit. good before. Un jetzt?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 They tried their best as well. Tehniķi tagad dara visu, kas ir viņu spēkos. Jā, šķiet, ka tagad Bulcas kundze visu dzird tikpat labi kā pirms tam. Jā, nu dažreiz laiks ir mūsu uh, labā. Tagad Dīters Lebrechts Kochs, viņš ir komitejas priekšsēdētāja vietnieks, un viņš sēž uh, jums aiz muguras, lai jūs viņu varētu redzēt. Bulcas kungs, es sēžu jums aiz muguras. Katru gadu uz Eiropas ceļiem notiek apmēram 150 tūkstoši negadījumu. 2011. līdz 2020. gadā programma uh, satiksmes drošības uzlabošanai, par kur bija atbildīgs, bija paredzēta, lai varētu samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un smagi cietušo skaitu. Gribēju pavaicāt, kādus konkrētus pasākums jūs īstenosiet, lai varētu šo tik cēlo mērķi padarīt par realitāti. Lūdzu, Lūdzu, skundz, jums vārds atbildē. Uh, um, thank you very much. Paldies. Protams, ikviena nāve uz Eiropas ceļiem ir ļoti bēdīgs gadījums, un tas ir nopietni jāuztver. Zero. Uh, on... Man patīk šie ambiciozie mērķi, proti, lai neviens cilvēks vairs nezaudētu dzīvību uz Eiropas ceļiem. Iespējams, to būs ļoti grūti sasniegt, bet mēs darīsim visu, lai šis uh, skaitlis būtu pēc iespējas mazāks. Es saprotu, ka ir noticis daudz pētījumu un um, mērījumu. Uh, Bet tās ir dalība valstis, kas mums palīdzēs sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus. Protams, no vienas puses tiek ražoti aizvien modernāki automobīļi, cilvēki tiek labāk apmācīti, uh, lai viņi būtu atbildīgi satiksmes dalībnieki. Uh, Protams, mums ir jāizglīto nevien jaunieši, bet arī šoferi ar stāžu, lai viņi visu laiku brauktu atbildīgi, jābūt arī labākai informācijas apmaiņai, labākai informācijas apmaiņai starp kaimiņu valstīm, piemēram, ja policijai, policija dzenas kādam pakaļ vai tam līdzīgi. Līdz ar to ir daudz lietu, ko mēs varam darīt valstu līmenī, uzlabot signalizāciju, uzlabot arī satiksmes eh, ceļu zīmes un Mēs patiešām esam sasnieguši pēdējo gadu laikā uh, neticams rezultātus. Protams, te ir iespējams arī e, spekulācijas, ka varbūt situācija krīzes dēļ nedaudz pasliktinājusies, negribu tur e, izplūst detaļās, bet ir jāsaprot, kuri e, instrumenti pēdējo gadu laikā ir pierādījuši savu efektivitāti, mums tie ir jāuzlabo, mums jāsadarbojas ar cilvēkiem, kas strādā satiksmes nozarē un satiksmes pārvaldīšanā. Paldies! Izabela Delmonte SD grupas vārdā. Sì, grazie anche da parte mia qualche domanda in merito alla sicurezza perché io ritengo. Paldies. Es arī gribēju uzdot jautājumu par uh, satiksmes drošību. Jāsaka, ka jaunajā programmā m, mm, tā ir pieminēta tikai uh, tā garām ejot. Es gribēju pavaicāt, kā jūs drošību varētu garantēt arī tādā vispārīgākā uh, līmenī, ņemot vērā arī, piemēram, tādas uh, ļoti apdzīvotas pilsētas. Paldies! Es domāju, ka drošība ir mūsu galvenais mērķis Eiropā transporta nozarē, un tā vienmēr ir uztvērta pietiekam nopietni. Mēs pat esam izveidojuši vairākus aģentūras, lai uzlabotu uh, ceļu satiksmes drošību. Jāsaka, ka Eiropas līmenī šeit nav tādu aģentūru, varbūt tas ir vienīgais sektors, kam nav savas aģentūras. Jādomā par certifikācijas uzlabošanu un, manuprāt, ir vairāk iespēju, varētu vairāk lielāku lomu piešķirt aģentūrām un jāsaka, ka tādas aģentūras varētu būt mūsu tāda kā garā roka, kas varētu problēmas risināt tur, kur mēs paši neaizsniedzamies. Jāsaka, ka ir uh, vairāki likumdošanas akti, kas netiek uh, ievēroti pēc burta un gara, un ja tas tā nav, tad ES ir eh, jāparūpējas, lai viss notiktu saskaņā ar saistībām. Nu, varbūt dažreiz būs dažas valstis, kas uh, būs jāved uz tiesu, lai tās uh, patiešām pēc labākās sirdsapziņas īstenot visus drošības elementus. Ja mēs runājam par drošību kā tādu vispārīgu koncepciju, ir jāparūpējas par labu uh, satiksmes pārvaldību, jāuzlabo infrastruktūra. Mēs esam redzējuši vairākus patiešām labus paraugus transporta nozarē. Tā ir daļa no darba kārtības, par kuru jau esam vienojušies, un es uzskatu, ka šī uh, satiksmes pārvaldības sistēma, kas jau ir izmantota dzelzceļā, varētu nākt par labu arī citām, trans, citiem transporta veidiem. Bet mūsu rīcībā ir šādas pārvaldes struktūras, ir pietiekami laba likumdošana un aģentūras var mums palīdzēt to īstenot dalību valstu līmenī un mums ir jādara pēc iespējas vairāk, lai uh, visas iesaistītās puses uh, apzinātos, ka drošības jautājumu uh, jomā nekādi kompromisi nav iespējami. Paldies! Marians Jānis Marinēsku. Ačāsim, domnā. Komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Es sēžu šeit, saka runātājs. Ja viss notiks, kā mēs esam to paredzējuši, novembra sākumā Romā vajadzētu notikt transporta ministru uh, padomēji, un tur tiks runāts par Single European Sky. Ir dalība valstis, kam šis koncepts nav tā īsti paprātam. Ko jūs domājat par šo Eiropai tik svarīgo projektu? Un ja pietiks uh, laika, Gribēju pavaicāt, ko jūs darīsiet, ja kāda dalība valsts, ņemot vērā šo transporta meistaru plānu, piedāvās kaut kāds grozījums attiecībā uz Eiropas koridoriem. Paldies! Sorry. Uh, I believe... Es domāju, ka vienotās Eiropas debesis ir vienkārši lielisks projekts tādā ziņā, ka tas nāk par labu uzņēmēju darbībai, bet, protams, arī infrastruktūrai kā tādai. No vienas puses tiek optimizēta satiksme, maršruti, un, ja atļausiet, varbūt sākumā atbildēšu uz pēdējo jautājumu jo par to runāju arī savā ievadrunā. Jā, maršrutiem ir jākļūst vienkāršākiem. Es eh, zinu, ka ir valstis, kas cīnās ar zināmām problēmām, eh, runājot par šo tuneļu būvi, eh, jo tur ir arī, piemēram, aizsargājumās zonas liegumi, bet mēs, protams, nevēlamies tādus zigzagus, mēs vēlamies, lai šie maršruti ceļi būtu pēc iespējas taisnāki, jo tas, protams, visu pārvaldību, menedžmentu padara vienkāršāku. Un, ja mēs runājam par eh, vienotajām Eiropas debesīm, ir arī citas uh, normas un, piemēram, arī uh, labāka laika nišu pārvaldība. Tas noteikti uh, šo maršrutu pārvaldību padarīs vienkāršāku un CO2 emisijas tiks samazinātas. Protams, es atbalstīšu labākus risinājumus šajā jomā. Projekts man šķiet veiksmīgs, tas ir jāatbalsta, bet, protams, šeit ir jāiesaista pēc iespējas vairāk uh, spēlētāju, jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai šo transporta pārvaldību varētu uh, labāk saskaņot. Paldies! Anna Klaudija Tapardēle no e, sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, es sēžu šeit sakarunātāji. Savā vēstulē Jūs teicāt, ka uh, esat atbildīgi arī par viedo pilsētu projektu virzīšanu. Gribēju pavaicāt, kādas problēmas jūs šeit saskatāt. Mūsu vide, dzīves vide kļūst aizvien urbānāka, pieauga pasaules iedzīvotāju skaits, un tas, protams, nenāk par labu videi. Pilsētas kļūst aizvien piesārņotāks un skaļāks. Tādēļ gribēju uzdot jautājumu vai nākamā pusgada laikā esat gatava pārskatīt Interconectare Eiropa. Ea oferi pentru prima dată posibilitāti balto grāmatu šajā jomā un vai esat gatava arī ieviest grozījums attiecībā uz urbāno attīstību transporta jomā. Es atsaucos arī uz plāniem par uh, jauno finansējumu, kas paredzēts šīm viedajām pilsētām. Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu. Jā, viedās pilsētas. Jā, arī šī joma būs manā portfelī. Uh, ja tikšu apstiprināta. Un īstenībā eh, tas ir ārkārtīgi interesants projekts, jo tur ir daudz dažādu izaicinājumu, dažādu kompetenču. Cilvēki aizvien vairāk pārcēs uz pilsētām, pilsētas kļūst aizvien lielākas, tur ir daudz vairāk uh, sastrēgumu, tādēļ ir jābūt labākiem risinājumiem, labākai uh, eh, telpiskajai plānošanai Uh, un uh, ir uh, jācīnās pret piesārņojumu. Bet jāsaka, ka pilsētvidas plānošana ir dalība valstu kompetencē, līdz ar to mēs te tiešā veidā netiekam iesaistīti. Ņemot vērā paraugu praksi, dalību valstis lūdza mums kaut ko darīt lietas labā, un es savā atklāšanas runā jau teicu, ka šis projekts man šķiet ļoti interesants, jo dalību valstis tā var sadarboties, eh, izvērtēt savu pieredzi, salīdzināt to. Un tagad par troksni. Uh, Jāsaka, ka šeit var izmantot tehnoloģijas un šis Smart Cities projekts pie viens ar un galda sapulcinās gan cilvēkus no IKT nozars, cilvēkus, kas ir sociālie partneri, transporta nozarē nodarbinātos. Jāsaka, ka sa sastrēgums ir ne tikai uh, transporta problēma, tā ir plānošanas problēma, tā ir tradīciju problēma, cilvēku audzināšanas problēma, kur atrodas biroji. Ja visi cilvēki visu laiku dodas vienā virzienā, nu tad neizbēgami radīsies sastrēgumi. Nu, šorīt es arī kaut ko tādu redzēju. Mēs devāmies uz lidostu un trīs joslas bija pilnīgi tukšas, bet viena, nu, kurā atradās automašīnas, kas devās uz lidostu, bija Eh, pārpildīta. Nu, par to ir jādomā, kā šādas situācijas atrisināt. Es atvenos, laikam man laiks ir beidzies, saka uh, Bultas kundze. Es trīs reizes dauzīju pa galdu ar āmurīti, saka priekšsēdētais, lūdzu, nepakojieties uz mani. Tagad Deklūna kungs no, Dērdre Klūns no EPP grupas. Paldies! savā ievadrunā jūs runājāt par tādu optimālu savienojamību visā Eiropā un par to, ka esat gatavi darboties šajā jomā. Gribēju pavaicāt par vietējiem un reģionālajām lidostām, jo tās arī izolētas uh, teritorijas Eiropā savieno ar citām uh, lielākām teritorijām un tā lo, lomu infrastruktūrā nedrīkst novērtēt pārāk zem. Mums tas ir tās ir jāaizsargā. Varbūt, ka varētu šeit kaut ko ietekmēt, lai tomēr uh, valsts finansējums uh, būtu pietiekams, lai reģionālās lidostas varētu saglabāt un aizsargāt. Ir uh, arī daudz, piemēram, tādu ļoti ultraperifēru reģionu un salu, kurām arī ir jānodrošina sa savienojumi. Jā, es saprotu, kādēļ jūs šādu jautājumu uzdevāt. Es jums pilnībā uh, piekrītu, ka šīs lidostas ir ārkārtīgi svarīgas. Uh, vietējo reģionu attīstībai, it sevišķi perifēro reģionu attīstībai. E, man ļoti patīk lidot nekad nebūtu ieguvusi tik lielisku kultūras pieredzi, ja nebūtu devusies uz Baras salu, uh, Rietumu Heverdīzē, un uh, jāsaka, uh, ka tur ir lidosta tikai tad, kad ir uh, bēgums, kad ir paisums, tur nav lidostas, bet uh, Skotijas. Uh, kultūrai un tradīcijām tā ir ārkārtīgi svarīga lidosta, lai cilvēki varētu vispār nokļūt šajā reģionā. Un jāsaka, ka jānodrošina finanšu infrastruktūra, lai e, šādas lidostas varētu pastāvēt. Nu, mēs varam visu laiku tās tikai subsidēt, bet beigās tad Eiropas Savienība nonāks problēmām. Man ir visai grūti runāt par palīdzības sniegšanu šajā kontekstā jo tas īsti nav manā kompetencē, bet gribētu teikt, ka esmu gatava runāt ar uh, atbildīgajiem un uzklausīt viņu viedokli. Ko es mēģināšu darīt? Es mēģināšu uh, meklēt jaunus uzņēmēju darbības modeļus, uh, tādus, kas ir saistīti ar uh, biznesu, lai šos lai šīs tik būtiskās lidostas varētu saglabāt pie dzīvības. Portorošā Slovenijā ir līdzīga pieredze, jo tur ir maza lidosta, bet galu galā tur katru gadu ierodas daudzums turistu no visām Eiropas valstīm. Tādēļ tā, protams, ir jāsaglabā. Es gribētu uh, atrast kaut kādus labākus risinājumus, un, ja varēšu, tad, protams, gribētu arī tajā visā uh, dalīties uh, ar jums savā pieredzē dzīvē un izmantot savas uh, prasmes un iemaņas, ja tikšu apstiprināta. Pīters Vandālens, lūdzu, paldies. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām, uh, vienu mirklīti kaut kas atkal nedarbojas. Namas nohmāl, geht's jetzt besser? Vēlreiz. Vai tagad viss, uh, vai jūs dzirdat? Bultas kundze. Jā, mēs apturējām pulksteni, tagad tas atkal sāk tikšķēt no jauna. Vandālēna kungs, paldies. Pirmām kārtām iekšēja. Uh, ūdens ceļi un infrastruktūra. Un jāsaka uh, par uh, šo iekšējo transportu, uh, zem Donavas starp Štraubingenu un Filcavu tur ir liels problēmas. Ko jūs darīsiet, lai varētu atrisināt šo problēmu, lai tajā vietā pa Donavu kuģi varētu viegli izbraukt? Otram kārtām jūs runājat par inovācijām un jaunajām tehnoloģijām. Jāsaka, ka ir daudz tehnoloģiju un inovāciju. Mēs te varam runāt par eko kombi, bet citi runā par šīm milzīgajām krāvas mašīnām, jeb gigalaineriem. Ko tad varētu darīt, lai vairs nerunātu par šiem gigalaineriem, bet gan par ekokombi un lai varētu veicināt to izmantošanu Eiropas Savienībā? Paldies! Uh, I I es uh, ceru, ka es saprotu pareizi, jūs runājat par milzīgajām kraus mašīnām. Jā, šķiet, Pīters Vandālens tieši to domāja. Bet sākumā par Donavu. Donava ir ļoti svarīga TNT e, tīkla sastāvdaļa. Ceru, ka tiks runāts e, par gultnes padziļināšanu, lai e, šī vieta Donavā, kuru jūs minējāt, varētu uh, būt labāk savienota ar citiem transporta tīkliem, bet jādomā par izaicinājumiem videi, mums ir jāatrod labi risinājumi, lai e, pārāk spēcīgi neietekmētu biodaudzveidību šajā reģionā un, protams, tās nav tikai Eiropas Savienības valstis, par kurām mēs šeit runājam. Mēs runājam par ES dalību valstīm un vēl kādām, ne, ja nemaldos, divām, trim uh, ārpus ES esošām valstīm, kas uh, piedalās šajā Donaus projektā. Ir jābūt, uh, nu, vismaz trīspusējām diskusijām, lai varētu vienoties, it sevišķi runājot par finansējumu. Mums, protams, ir jāsazinās arī ar citām, dalību, ar citām valstīm, kas nav ES, kā tās varētu piedalīties šo projektu īstenošanā. Vai man ir tikai pusminūte? Labi, tad pie otrā jautājuma ķeršos. Šķiet, tas ir ārkārtīgi interesants izaicinājums. Domāju, ka dažām dalību valstīm tas ir šķitis normāli. Uh, man nav pietiekami daudz laika bijis, um, lai varētu saprast, kāds īsti ir mans viedoklis. Es mēģināšu būt neitrāla. Es lūgtu, lai valstis varētu vienoties vismaz divpasēji, bet šķiet, ka tas varbūt nav tāds uh, labākais uh, veids, ko izmantot Eiropā. Paldies, Lūsija Andersonu, SD grupas. Vai jūs varētu pateikt nedaudz vairāk par to, ko esat paredzējusi darīt, lai nodrošinātu, ka visi pasažieri, tā skaitā pasažieri ar ierobežotu mobilitāti, spētu piekļūt transporta tīkliem? Uh, un uh, jūs teicāt, ka jūs domājat par cilvēkiem. Vai jūs nodrošināsiet, kā pasažieriem tiek sniegta visa nepieciešamā informācija? Jūs runājāt par starp savienojumiem augstā kvalitāte. Jā, protams, Eiropā darbojas šie pamatīkli deviņi koridori, bet kas notiek ar simtiem tūkstošu staciju un Uh, un citu transportu tīklu, kur tas ir neiespējami, kur pārsēšanās ir grūta, ir jākāp augšā, lejā pa kāpnēm un tam līdzīgi. Un tas ir saistīts ar milzīgiem līdzekļiem, jo invaliditāte ir ļoti nopietns jautājums. Un Vandekāms jau runāja, ka kaut kas ir jādara to cilvēku labākam ir ierobežota mobilitāte. Lūdzu, paskaidrojiet sīkāk, ko esat iecerējis darīt. Really... Paldies! Ja mēs vēlamies tiešām būt sociāli orientēta valsts, tad ir jādomā par pasažieru interesēm, un tas ir ļoti svarīgi. Un es uzskatu, ka jau pieņemtās direktīvas darbojas, bet esmu pārliecināta, ka varam darīt vēl vairāk. Un arī no pieredzes savā valstī gribu teikt, ka pirms 10-15 gadiem neviens nedomāja par īpašām. Uh, autobusa uh, un uh, pieturām, kas būtu adaptēti šādiem cilvēkiem, bet tagad mēs domājam par šādu infrastruktūru. Un Eiropā pakāpeniski apziņa kļu, eh, izplatās par to, ka ir jādomā par cilvēkiem ar iebo, ierobežotu mobilitāti, ka visiem jānodrošina vienlīdzīgas iespējas. Protams, to nevar izdarīt vienas dienas laikā, bet ja mēs pastāvīgi izdarām spiedienu un pārbaudām, uh, vai uh, šīs uh, direktīvas un noteikumi tiek īstenoti, nu tad mēs varam uh, panākt progresu. Un ir jāraugās uz jau esošo tiesību aktu īstenošanu. Jūs pieminējāt vienu svarīgu lietu, arī par pasažieru tiesībām saņemt informāciju. Es uzskatu, ka ar jauno pārvaldības sistēma, ka tiek ierosināta. Šobrīd ir fragmentēti transporta tīkli un tādēļ ir grūti nodrošināt Uh, pasažieriem šādu informāciju, bet izmantojot modernās pārvaldības sistēmas, mēs varam to panākt, mēs varam sniegt labākas kvalitātes informāciju pasažieriem ne tikai par biļetēm, bet par nosacījumiem, par iespējamiem ceļojumu maršrūtiem un uh, uh var uzlabot arī attiecības ar pasažieriem un var arī uh, labāk informēt cilvēkus ar ierobežotu mobilitāti. Tagad vārds uh, Alde grupas vārdā un Dikas kundze. Paldies. Uh, uh, komisārs kandidāts kundze ceturtā dzelzceļa pakotne ir apstiprināta, jo trešā nedarbojās jo nebija iespējams pārliecināt dalību valstis atteikties no tradicionālajiem monopoliem, un padome nav arī atbalstījusi šādus pasākumus no politiskā viedokļa. Uh, Ja šāda situācija turpināsies, vai esat gatava virzīties uz priekšu uh, savie uh, sadarbspējas jomā arī bez uh, politiskiem lēmumiem? Un vai arī ir izvērtētas iespējas uh, kā eh, izmaksas kādas varētu rasties, ja šāda sadarbspēja netiek nodrošināts starp dažādiem tīkliem un nodalot infrastruktūras pārvaldītājus no pakalpojumu sniedzējiem, ko jūs varat teikt arī par šo jomu. Paldies par svarīgo jautājumu. Diemžēl man nav pietiekam daudz laika, lai izsmalošu uz to atbildētu. Bet es gribu teikt, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai šie jautājumi tiktu aplūkoti kopumā, kā viena pakotne. Ir svarīgi domāt gan par tehnisko, gan par politisko, varētu teikt, vai es to sauktu par ekonomisko pakotni. Un uh, es to, uh, uh, šis refit, es domāju, kas visiem ļoti patiks, ka e, tiek izvērtēti dažādi tiesību akti, kā tos vienkāršot un uzlabot to īstenošanas iespējas. Un es nerunāšu daudz par tehniskiem jautājumiem, jo tie jau nav strīdīgi, bet uh, runa ir par uzņēmēju darbības modeli. Mums ir uh, jānodrošina neatkarīgas pārvaldības līmenis, un, protams, dalību valstis nevar visu izdarīt uzreiz, bet mums ir vismaz jāvirzās uz to, lai būtu skaidra grāmatvedības informācija par izmaksām un eh, pakalpojumu cenām. Esmu ilgi vadījusi mazo video uzņēmumu, esmu bijusi arī telekomunikāciju uzņēmumu direktors Slovenijā. Ja jūs nezināt, kāda ir jūsu pamata izdevumi un izmaksas, nu, kā tad vispār var īstenot uzņēmuma vadību un pieņemt lēmumus par tā attīstību? Tā ir ļoti būtiska informācija, un es uzskatu, ka šī dzelzceļa pakotne ir ļoti svarīga parlaments jau ir uh, balsojis, uh, to atbalstot, un kopīgiem spēkiem mums ir jācīnās, lai šis lēmums tiktu pieņemts, un arī šis tirgus mums ir jāliberalē. Zē. Uh, Lūs Grandes Paskal no ETP grupas. Komisārs kandidāts kundze, es gribēju uzdot divus aktuālus jautājumus par aktuāliem notikumiem. Pirmkārt, pasažieru pārvadājumu platformas, izmantojot elektroniskās platformas, proti jaunos taksometru pakalpojumus un ar to saistītās licencēšanas problēmas, apdrošināšana, nodokļu deklarācijas un tā tālāk. Ja pamata drošības standarti netiek ievērot, tad tā ir negodīga konkurence un sociālais dempings. Kādus steidzamus pasākumus esat paredzējusi īstenot visā Eiropas Savienībā, lai atbalstītu dalību valstis cīņā pret negodīgu konkurenci un sociālo dempingu šajā jomā? Otrs jautājums par ebolas epidēmiju. Protams, tā ļoti satrauc uh, visas uh, valstis. Ir uh, augsta līmeņa sanāksme Eiropas Savienība nolēma veikt drošības pasākums transporta jomā, bet uh, jautājums, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai veidot koordinātoru kontrolas sistēmu da dalību valsts lidostās, lai cīnītos pret ebolas izplatību. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Vispirms jūs uzdevāt jautājumu par taksometriem. Es, protams, pilnībā atbalstu to, ko jūs teicāt eh, jau savā jautājumā. Mums ir nepieciešama uh, skaidra organizācijas sistēma šajā jomā. Būtībā pirms pāris dienām, pirms devos uz Brīseli, es braucu ar taksometru savā valstī, un mēs nu pat bijām pieņēmuši jaunus noteikumus par taksometru darbību, par to numuriem, numurzīmēm, par uh, Uh, nodevām, kas jāmaksā katru mēnesi un tā tālāk, un taksometru šoferi sākumā protestēja, bet tagad viņi ir ar šo situāciju apmierināti, un vienīgais uh, Eh, par ko viņi sūdzējās, ir tas, ka eh, vecie taksometru šoferi maksāja 200 eiro par, eh, par licenci un tagad tā maksā tikai 50 eiro, un tas nesot godīgi. Bet, nu, šis taksometru jautājums ir dalību valstu kompetencē, bet mēs varam sniegt tādu balstu dalību valstīm. Uh, jo ir arī tādi elementi, kas ir kopīgi visai Eiropai, un to mēs, tos mēs varētu risināt arī Eiropas līmenī. Bet katrā gadījumā mums ir visiem līdzekļiem jācīnās pret negodīgu konkurenci. Otrakārt, par ebolas izplatību es. Uh, Uh, uzskatu, ka nevajag, protams, visu slēgt, bet mums ir nepieciešama Eiropas sadarbība šajā jomā. Tagad vārds Ajala Sanders kundzei no Sociālistu demokrātu grupas. Eh, Komisāra kandidāts kundze, vispirms vēlos jūs sveikt. Es zinu, ka jums ir pieredze arī sporta jomā, un uh, jums ir pieredze maratonu skriešanā, un tā jums arī noderēs šajā uzklausīšanā. Uh, uh, es gribu runāt par ilgtspējīgu transporta sistēmu attīstību, un šeit ir runa par 30 miljārdu finansējumu septiņu gadu uh, Uh, programmai. Šis budžets nav tik liels uh, kā citās jomās, un tādēļ ir tīpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošu līdzekļu izmantojumu un runa ir par līdzfinansējumu. Daudzās dalību valstīs, arī manā valstī, ir augsts uh, valsts parāda līmenis, un mums trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu līdzfinansējumu, ir nepieciešams elastības mehānisms, un es gribētu zināt, vai jūs ar Katainen un Moskavīčī kungu varēsim mums palīdzēt, lai infrastruktūras izveide uh, nepalielinātu valsts parādu. Nākamais Nākamā problēma ir politiskās grības trūkums. Uh, Francijā un uh, Spānijā mm, no abām pusēm mums ir nepieciešams tikt pāri Pirenē kalniem, bet uh, mēs nevaram vienoties par sadarbību. Kā esat palīdzējis to nodrošināt? Tālāk jūs runājāt par šīm baltajām grāmatām, tās var būt garas, sarežģītas, labu nodomu deklarācijas, bet pietrūkst konkrētu datumu, termiņu un tā tālāk. Un uh, gan aviācijā, gan uh, transporta, jūras transporta jomā cilvēks saskars ar uh, sociālo dempingu un uh, pret to ir jācīnās iespējams atbildēt. Jā, paldies, saka kandidāte. Vispirms par infrastruktūru, kā jau iepriekš uh, tika minēts, ir nepieciešami novatoriski finanšu instrumentu, mēs nevarēsim visu paši finansēt no saviem līdzekļiem. Šobrīd man ir grūti uh, piedāvāt risinājumu, kā, kā nodrošināt šo finansējumu. Pat ja komisija tiks apstiprināta, tad šī būs viena no tām nopietnām diskusijām, kas mums būs. Uh, jārisina, bet uh, noteikti būs nepieciešams piesaistīt privātos investors. Un vakar Financial Times es lasīju, ka ir pirmie centieni piesaistīt pensiju fondus, apdrošināšanas sabiedrības. Ir daudz iespēju šai jomā un uh, mums ir jātiek galā ar šiem izaicinājumiem. Danke. Der nächste ist George Bach. George Bachs. Paldies. Paldies kandidāts kundzei par ierašanos. Īstenībā nevis no jūs teiktā atstāja uz mani iespaidu, bet jā, tas, ka cilvēki ir uh, centrā un ka jūs esat gatava veikt dialogu, tas man patiešām šķita nozīmīgi. Es gribēju runāt par pasažieru tiesībām, tāpat kā Andersons kundze, un pirmām kārtām pārstrādājot pasažieru tiesības, vai jūs atkal domāsiet galvenokārt tieši par cilvēku interesēm? Diemžēl tas tā nevienmēr ir noticis. Un otrām kārtām jāsaka, ka ir ļoti daudz likumdošanas, kas uh, burtiski karājas kaut kur gaisā. Tieši tādēļ, ka ir uh, nu, dažādi konflikti vai intereses atšķiras, un jāsaka, ka Eiropas Savienības tiesai tagad budžetu gal galā ir jāveic mūsu darbs, un tas ir ļoti bēdīgi. Ko darīsiet jūs un jūsu komisija, lai varētu šo blokādi atkal atkausēt, lai uh, likumdošanas kompetences atkal tiktu piešķirtas parlamentam, komisijai un padomē, tām institūcijām, kurām tās pienāks. Um, first, Paldies par jautājumiem. Tātad vispirms par pasažieru tiesībām. Man šķiet, tas ir vēl viens milzīgs Eiropas sasniegums. Tas ir, ka mēs esam sagatavojuši tik labu pakotni, uh, kas aizstāv pasažieru tiesības. Tomēr patreiz novērojam, ka um, dažas aviolīnijas izvēlas atceļot lidojumus, neievērot rekomendācijas vai noteikumus, kas darbojas šādos gadījumos. Vai man ir atbildi uz to, kā to novērst? Godīgi sakot, nē, jo es īsti nezinu, kā šīs procedūras reāli praksē notiek, bet gribu jūs pārliecināt, ka pasažieru tiesība aizsardzība ir viena no manām prioritātēm. Es esmu pasažieru un es zinu, kā cilvēki jūtas. Un tajā pat laikā es redzu, ka daudz kas labs ir izdarīts, un es ceru, ka mums būs pastāvīgs atvērts dialogs ar visām iesaistītajām pusēm. Un ka ne tikai Eiropā, bet arī eh, citviet eh, varēsim eh, starptautiskajā līmenī ieviest šo praksi, aizsargājot pasažieru tiesības. Bet centīšos atbildēt arī uz otro jautājumu. Gibraltārs jautājums jau parādījās manā redzeslokā. Es uzskatu, ka tas ir politisks jautājums, un tas nedrīkst kavēt un atturēt citas iniciatīvas, kas domātas Eiropai. Tādēļ gribētu šo projektu skatīt izolēti un realizēt to tad, kad atrisināsies politiskā situācija. Paldies! Tālāk Kurcio Maltēze, lūdzu. Komisārs kandidāts kundze. Nesen bija pilsētā, kas ir piedzīvojis milzīgus plūdus, un ir ļoti grūti šīs pilsētas iedzīvotājiem paskaidrot, ka Eiropa tērē miljārdus bezjēdzīgos projektos, bet nav iespējams atrast dažus miljonus, lai novērstu plūdus uh, Dženovā, kur patreiz uh, ir ūdens uh, apsaimniekošanas sistēma, kas ir mazāk efektīva nekā 15. gadsimtā pateicoties taupības pasākumiem. Vai jūs izskatīsiet arī, kas notika 2013. gadā ar TNT projektiem? Es domāju, ka daudz no šiem projektiem būtu jāpārtrauc, jo tie um, apdraud esošo upju baseinu sistēmu, un tas veicina plūdus apvienotā karalistē, Čehijā, Vācijā. Un es gribu zināt, vai jūs. Uh, m, mm, grasaties eh, veikt analīzi pirms uzsākt eh, konkursu procedūras lieliem projektiem, kā piemēram Turīna Liona, viens no dārgākajiem projektiem. 150 miljonu eiro par katru koridora kilometru. Vai komisijai nevajadzētu pārskatīt vēlreiz šos projektus? Paldies! Plūdi ir tiešām uh, milzīga dabas katastrofa, un jāatzīst, ka arī mana valsts no tiem ir daudz cietusi. Bet tas, ko redzam, jau nav tikai tās valsts problēma, kur šie plūdi izveidojas, bet tas ir saistīts ar visu ūdens uh, sistēmu, jo ūdens krājas un nevar atrast sev izēju, tādējādi radot plūdus. Tā ir nopietna problēma, un CEF mums jau ir prioritātes un daži no projektiem, kas domā tieši tam, lai novērstu plūdus nākotnē. Esmu pārliecināta, ka te noteikti var darīt vairāk. Tādēļ labprāt sekošu tālākajām diskusijām, bet patreiz man ir grūti kaut ko solīt, tikai eh, varu pateikt, ka uh, tā ir dzīve, un mēs nevaram akli pieturēties pie kaut kā, kas ir pieņemts pirms vairākiem gadiem. Ja dzīve mums met izaicinājumu, tad mums uz to ir jāatbild, un tādēļ es noteikti atbalstīšu diskusijas turpmāk, un es solu, ka mēs darīsim visu, lai atrisinātu arī šo jautājumu. Šķiet, tas bija vienīgais jautājums no jūsu puses, pareizi? Tālāk Davos Kelečs. Paldies priekšsēdētāji Baltskundze. Sabiedrības veselība un transporta politika ir cieši saistīts, lai arī no pirmā uzmetiena varbūt tā nešķiet. Satiksmes trokšņi jau izjauc mieru laukos un ļoti daudzas dzīvnieku sugas cieš no uh, transporta trokšņa. Jāsaka, ka attīstība uh, transporta nozarē liek secināt, ka uh, netiek apzināta ietekme uz vidas pārmaiņām, tādējādi ne tikai kaitējot cilvēku veselībai, bet arī ekonomikai. Sirds un asinsvadu slimības un vēzis ir pierādījies, ka šīs saslimšanas ir cieši saistītas tieši ar transporta aktivitātēm. Līdz pat 40 tūkstoši nāvs gadījumiem gadā var tikt uh, netieši saistīti ar transporta radīto piesārņojumu. Bulcis kundze, pastāstiet, kādus konkrētus pasākumus komisija realizēs, lai integrētu sabiedrības veselību transporta politikā. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka mēs visi zinām um, par šo izaicinājumu, un modernā sabiedrība ir radījusi mm, daudzas jaunas problēmas, kas nāk līdz ar augstāku dzīves kvalitāti un modernizāciju. Viss šīs lietas jūs jau pieminējāt savā jautājumā, tādēļ to neatkārtošu. Bet, protams, tas, ko darām, nekad nav pietiekami, jo, ja runājam par cilvēkiem, tad nekad nav iespējams izdarīt pietiekami. Tajā pat laikā Mēs ļoti labi apzināmies, kas notiek, un, nu, piemēram, dzelzceļa jomā es zinu, ka ir milzīgs trokšņa piesārņojums. Esmu uzzinājusi, ka tagad ir jaunas brēnžu sistēmas, lai samazinātu vilcienu bremzēšanas skaņu. Es zinu, ka ar to nepietiek, bet tas varbūt ir pirmais solis uz labākiem apstākļiem. Es teicu, ka tehnoloģija mums palīdzēs vēl vairāk, būs klusāki dzinēji It īpaši, ja sāksim izmantot savādāk veidu degvielu, savādāk uh, veida uh, dzinējus. Kā palīdzēt cilvēkiem, kas dzīvo tuvu lieliem transporta ceļiem, mezgliem? Ko darīt? Nu, protams, šeit ir nepieciešams sociālais dialogs, lai atrastu pēc iespējas labāk risinājumu. Piemēram, šeit svarīgi ir pilsētu plānošana. Un um, šis atkal ir jautājums, kurā iesaistīti vairāki komisāri. Pilsētu plānošana un transporta tīklu plānošana. Šiem speciālistiem būtu jāstrādā kopā, lai pēc vairāk izvairītos no situācijas, ka jūs man pat aprakstījāt. Paldies, tālāks Georgs Mājers. Lūdzu. Ja, Paldies, Boltas kundze. Es esmu austrietis, jūsu kaimiņš, man prieks jūs redzēt šajā komitejā. Es īstenībā esmu no Grācas, Grāca un Ljubljana galīgi nav tālu uh, viena no otras. Un tieši šajā kontekstā gribēju arī jums uzdot jautājumu. Un, uh, E, man ļoti labi arī patika, ka jūs nemēģināt plātīties ar kaut kādām zināšanām, ko jūs nemaz e, nesat ieguvusi, un bieži vien ministri ar to spēlējas, un tas var ātri kļūt bīstami. Uh, Es gribēju vaicāt par šo uh, Adrijas koridoru. Jūs varbūt esat jau guvusi kādu pieredzi šajā jomā, jo uh, kopš paplašināšanās Austrija ir uh, nu, tā kā pirmā tranzīta valsts un uh, tā bieži tiek izmantota. Un ir šis Brennera tunelis, uh, kas arī iet caur Austriju. Un, uh, Tas galvenokārt eh, kalpos eh, kā daļa no Adrijas koridora as. Un jāsaka, ka tieši Austrijai tā izolēti tas nenāks par labu. Es gribēju pavaicāt, kā jūs vēlaties ar to tikt galā. Paldies! Thank you for the question. Paldies par šo jautājumu. Kas attiec uz uh, senākiem maršrutiem un prioritātiem, eh, prioritātēm. Tie ir apstiprināti CEF, viss, kas ir TNT sastāvdaļa. Es noteikti sekojuši notikuma attīstībai un pilnībā atbalstīšu to, bet es zinu Slovēnijas situāciju. Un es zinu, ka ir problēmas um, sekot šiem plānotajiem maršrutiem. Uh, jo Slovenija vēl nav izpildījusi pirmo pakotni, nemaz nenājot par otro un trešo pakotni. Mums ir zināmas problēmas e, īstenot to, kas tika apstiprināts jau iepriekšējās pakotnēs. Es ceru, ka nebūs vēl piektā. Es centīšos darīt visu, lai vismaz kādu laiciņu mēs dzīvotu ar ceturto pakotni. Mm, ko darīt? Patreiz var pateikt tikai to, ka centīšos pēc iespējas eh, vairāk sakot CEF prioritātēm, par ko jau ir pieņemts lēmums, un centīšos darīt visu, lai tās valstis, kur ir eh, galvenie koridori, realizētu uh, Uh, iepriekšējo pakotņu ietvaros uzņemtās saistības, ko tas nozīmē Baltijas koridoram un Balkānu koridoram. Nu, redzēsim, kā lietas veiksies, bet ļoti ceru, ka sadarbībā ar jums mums izdosies pavirzīt lietas uz priekšu. Lai valsts izpildītu to, ko tās solījušas jau iepriekš. Paldies! Tālāk Kristēdra Valdalona Benafē. Bults kundze, eh, saskaņa ar pēdējo padomes eh, priekšlikumu Eiropas aģentūrām ir par 5% jāsamazina darbinieku skaits, lai uh, Uh, taupīt līdzekļus, bet jaunā dzelzceļa pakotne parāds piešķirt jaunus pilnvarus Eiropas dzelzceļa aģentūrai, kuras tā nespēs pildīt ar ierobežot darbinieku skaitu. Uh, tāpat ir izteikts saistības palielināt uh, aģentūras darbinieku skaitu, to teica Ševčovičs kungs, piesaistot nacionālos ierēģņus aģentūras darbiniekiem, vai arī esat paredzējusi pārdalīt līdzekļus, lai palielinātu dzelzceļa aģentūras finansējumu. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Šefkovičs kungs būs mans priekšnieks tādēļ, um, nu, lūdzu, es labāk uh, teikšu to, ko viņš jau solīja un atbalstīšu to, bet jā, mēs ļoti labi apzināmies, kādas ir problēmas aģentūrām, un es domāju, ka šim jautājumam ir divas puses, kā es vismaz to redzu. Viena puse ir saistīta ar to, kā finansēt aģentūras. Es saprotu, ka uh, jau ir daži labi piemēri tām, kā uh, aģentūras ir nodevušas uh, um, tirgus mehānismiem vairākus uh, pakalpojumus, un tad es domāju, ka līdz ar to ir iespējams līdzfinansēt šo aģentūru darbību, bet ko darīt tad, ja aģentūra funkcijas tiek uh, palielinātas? Es uzskatu, ka visās Eiropas administrācijās, ir tīpaši, piemēram, Slovēnijā, mums nāksies samazināt administratīvās izmaksas. Tās ir pārāk lielas modernai ekonomikai. No otras puses, eh, ja funkcijas tiek palielināts un ja šis darbs ir leģitīms un ja tas ir nepieciešams, lai realizētu Eiropas darba kārtību, tad es cīnīšos par eh, papildus līdzekļu asignējumiem šīm aģentūrām, jo tām ir jāizpild tas, kas tām tiek aicināts izdarīt. Paldies! Paldies! Ja mēs runājam par uh, vienotu ekonomisko un valūtas uh, zonu, tad ir nepieciešama arī vienota transporta zonas. Nu, es neesmu vienīgā, kas par to šodien ir runājuši. Bet, protams, uh, ir uh, jāpāriet no vārdiem pie darbiem, ir jābūt labai saziņai. Tagad ir uh, 23 atšķirīgas ceļu nodevu sistēmas, un jāsaka, ka runājot par Vācijas plāniem šajā jomā, jomā īstenībā mēs esam atvēruši Pandoras lādi. Jāsaka, ka tādā veidā m, mm, valstis bieži vien mēģina aizlāpīt uh, caurumus savos budžetos. Uh, Un jāsaka, ja šos līdzekļus patiešām investētu infrastruktūrā, tad mums nebūtu nekādas problēmas to uzturēt kārtībā, un es domāju, ka Transeiropas tīklu izbūve arī uh, veiktos daudz ātrāk. Jūs visu laiku teicāt, ka esat tāda ļoti pieredzējusi satiksmes dalībniece. Man ir jautājums, kā jūs vēlaties uh, harmonizēt 23 ceļu nodevu sistēmas Eiropas Savienībā, un ko jūs domājat par šādu vienotu nodevu sistēmu, kur varētu izmantot, kurā tātad iegūto finansējumu varētu izmantot, lai ātrāk varētu pilnveidot Transeiropas tīklus? Paldies! Uf, uh, again, uh, I'll try to... Paldies, centīšos atbildēt īsi un ātri. Vispirms mēs jau par to vienojāmies, un es to cieši atbalstu, tas ir, ka mēs piemērosim principu lietotājs maksā un piesārņotājs maksā. Ko tas nozīmē maksas ceļu sistēmai? Maksas ceļu sistēmas ir dalību valstu kompetence. Mēs nevaram noteikt cenu, bet mēs varam prasīt, lai šīs nodevas ir uh, balstītas uz reālajām izmaksām un es uz to pastāvēšu, bet mēs nevaram salīdzināt cenas dažādās dalībvalstīs, tā kā šeit pirmais solis. Mana vīzija ir ilgtermiņa vīzija. Ja mēs vēlamies šādu vienotu sistēmu, kad viss ir atvienots, mums ir skaidrs, arī, teiksim, šī uzskaite, ja mēs skaidri varam redzēt eh, tiešās cenas, eh, netiešās izmaksas un tā tālāk, jā, nu tas ir ideālais nākotnes redzējums. Es gribētu iet šo ceļu, jo tādējādi transporta nozara tiešām būtu konkurētspējīga. Bet es nedomāju, ka patreiz tas ir saredzams tuvākajā nākotnē. Katrā ziņā patreiz uh, cenas būtu jānosaka balstoties uz reālajām izmaksām, un būtu svarīgi, lai dalība valsts nerealizētu diskriminējošu praksi. Paldies! Paldies tālāk, Roberts Zīle, EKR. Paldies! Pirms dažiem gadiem mēs runājām par TNT un uh, Connecting Europe Facility. Uh, Mēs tikāmies ar Jukūrina kungu no Krievijas dzelzceļa un te tika atklāta izstāda, eh, inovācijas, sadarbība TNT ietvaros un tika runāts arī par eh, šo sliežu plātumu, tātad Bratislava, eh, savienojums ar Austriju un jaunās dalībvalsts jau ir ieguldījušas dažas eh, tāda daļa finansējuma, lai eh, varētu eh, šeit kaut ko darīt. Tātad kā lai šo 20 mm platās sliedes varētu izmantot arī jaunajās dalībvalstīs. Paldies! Es jūtu, ka šis jautājums ir svarīgs daudziem. Atbildēšu pragmatiski, varbūt jums mana atbilde nebūs paprātām, bet, nu, labāks man tagad padomā nav. Prioritātes ir noteiktas, eh, mūsu grafiks ir eh, ļoti nepiekāpīgs, bet mēs gribam to izmantot. Ja mēs uh, gribam uh, īstenot šos projektus, ir jāatrod jauni finansējuma, jauni finansējuma avoti un lai Eiropa un citas valstis varētu integrēt tīklu tādā globālā dzelzceļu šoseju tīklā un tā tālāk. Pirms divām dienām lasīju rakstu par dzelzceļa savienojumu no Ķīnas uz Eiropu. Nu, bija ļoti entuziastiski noskaņoti, eh, ka šāds savienojums visiem būtu izdevīgs. Tie ir tādi jauni, interesanti projekti. Mēs te runājam par eh, to, ka eh, dzelzceļš ir vidēji 25% dārgāks nekā, piemēram, braukšanu uz Ķīnu ar kūģi. Jā, nu, bet īstenībā tā jūs Ķīnā varat nokļūt ātrāk, vienā mēnesī, divu mēnešu vietā, un dzelzceļš jau sāk konkurēt ar um, citiem satiksmes veidiem, piemēram, pārvedojot preces. Mums ir jādomā, kādi varētu būt labi risinājumi, kā varētu rast uh, līdzfinansējumu iespējas, bet Nu, izskatās, ka vienā brīdī es vajadzēs to visu pārņemt un pašā finansēt. Paldies, Jens Mildens no SD grupas. Paldies! Gribēju atgriezties pie kāda jau izskanējuša jautājuma. Varbūt, ka varētu saņemt tādu precīzāku atbildi. Uh, Runājot par uh, sauszemes ceļiem, tur ir jāgarantē augstāka kvalitāte. Runājot par kravu pārvadājumiem, par sociālajām tiesībām, par uh, darba koplīgumiem šoferiem. Uh, un arī atpūtas un darba laiki. Kā jūs ievērosiet, lai normas tiktu īstenotas par visiem 100% un kā jūs cīnīsieties pret sociālo dempingu, kas diemžēl jau pastāv? Kādas iniciatīvas esat gatava uzņemties, lai piemēram, arī e, šī, e, šī negodīgā konkurence starp dalību valstīm e, tiktu izskausta. Paldies! Ļoti nopietni izaicinājumi. Es jums pilnībā piekrītu. Es centīšos atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Pirmais par konkurenci komisija vienmēr uh, cīnījās un cīnīsies pret negodīgu konkurenci. Protams, uh, kāds mēģinās apiet šīs normas, ko tad mēs varam darīt? Dalībvalsts līmenī ir iespējams darīt patiešām daudz, uh, apmainoties ar informāciju, sadarbojoties. Tas ir ļoti svarīgi, un mēs vēlētos uh, veicināt šādu sadarbību. Jūs runājat arī par sociālo dēmpingu. Kā izvairīties no šīm pastkastīšu firmām, eh, kas atrodas arī ārpus Eiropas Savienības. Tas, protams, ir sarežģīti, bet ir eh, jābūt labākai informācijas apmaiņai, koordinācijai, labākai sadarbībai starp dalību valstīm un Atklājot šos uzņēmumus, šos paskatīšu uzņēmumus, mēs noteikti varam cīnīties pret šīm problēmām. Tālāk kabatāža, tas ir saistīts ar zaļo programmu mēs vēlamies uh, pilnveidot šo vienoto transporta zonu Eiropā. Es vienmēr uh, centīšos panākt, lai, piemēram, šīs uh, kraus mašīnas vienmēr braukātu pa Eiropas ceļiem pilnas, lai tās nebrauktu pustukšas, jo tas, protams, nav ne ilgspējīgi, ne vidē draudzīgi. Un bieži vien tām ir uh, jāizbrauc visa Eiropa, pirms tās atgriežas uh, savā dalību valstī. Mēs vēlamies efektīvu kravu pārvadāšanu, un tas, protams, arī nāk par labu gan mūsu konkurētspējai, gan uh, uh palīdzētu ātrāk īstenot zaļo programmu. Ir ļoti, ļoti daudz uh, izaicinājumu, kas kopā rada vienu milzīgu. Paldies, Andru Deli no ETP. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ievadrunā teicāt, ka TNT koridori jums ir eh, ļoti svarīgs temats. Es uzskatu, ka tie var arī veidot ļoti uh, svarīgas saites starp Austrumu un Rietumu Eiropu. Eiropas Savienībā ir arī šī Donavas stratēģija, kas tika izveidota, lai varētu uzlabot iekšējo ūdens ceļu mobilitāti, bet tie jau uh, šie ūdens ceļi eh, nu, nepārtrūks pie valstu robežām, tie turpinās arī, piemēram, Moldovā, Ukrainā, Serbijā. Uh, trešajās valstīs tātad. Kā jūs varētu garantēt, ka tās valsts, kas nav ES dalība valstis, varētu piesaistīt finansējumu projektiem, kas būtu nepieciešami iekšējo ūdens ceļu attīstībai pan Eiropas līmenī? Un vēl viens jautājums. Ko jūs domājat par eh, citiem uh, iekšējo ūdens ceļu attīstības veidiem? Uh, tajās, eh, tajās valstīs, eh, kas atrodas kaimiņos jums un arī, piemēram, jūsu valstīs Lavas un Dravas upē. Paldies! Šie koridori, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi un iekšējie ūdens ceļi ir eh, daļa no tāda lielāka transportu zāra, atzara. Uh, Un es gribu to visu aplūkot tā sistēmiski, ņemot vērā uh, visu ainu kopumā. Jūs runājāt par Donavu, kas, protams, uh, plūst caur daudzām valstīm. Un kā jau minēju, es patiešām lūgtu diskusijās piedalīties eh, visiem, eh, kas dzīvo šajās valstīs. Eiropas Savienība jau nevar finansēt pilnīgi visu šajā eh, CEF programmā. Mums ir arī ārkārtīgi daudz līdzekļu piesaistīt, un mēs vēlamies, lai dalība valsts arī pašas kaut ko darītu un meklētu finansējumu iespējas. Un ir jāsazinās arī ar tām valstīm, ko jūs minējāt, Serbiju, Moldovu un citām uh, valstīm arī, kas atrodas Melnās jūras reģionā. Un es domāju, ka dažādu finanšu instrumentu kombinācija mums patiešām varētu būt ļoti vērtīga, bet, uh, protams, ir jāsadarbojas visiem kopā un jāapzinās, ka šie iekšējie ūdens ceļi ir ļoti svarīga daļa no transporta tīkla. Alde grupa tagad Dominiks Rikē. Euh, Komisāra kandidāta kundze. Jā, es sēžu arī šeit uh, pie prezidija galda jums aiz muguras. Jūs zina, direktīva par uh, norīkotajiem darbiniekiem ir svarīga, jo tā veicina uh, darbinieku brīvu pārvietošanos, bet tā ir arī blakus efekti, kas nevienmēr ir pozitīvi. Uh, un uh, mēs saskaramies ar ļoti konkrētām problēmām. Pirmais jautājums, vai esat iecerējusi uh, panākt, lai šī direktīva tiktu pārskatīta attiecībā uz transporta nomu, jo, jomu, jo grozījumi, kas jau ir izdarīti, nav uh, atrisinājuši problēmas. Otrs jautājums. Vai vēlaties pilnībā uh, liberalizēt uh, kabotāžas pārvadājumus uz um, autoceļiem? Un uh, uh treškārt, vai uh, ceļu satiksme varētu tikt integrēta īpašā transporta aģentūrā. Paldies par jūsu jautājumu. Jā, mums patiešām vajadzētu izanalizēt uh, situāciju. Es jums piekristu. Un es Vēlētos, protams, um, uzzināt, ko vairāk par šiem nosūtītiem darbiniekiem un arī par uh, viņu darba apstākļu uzlabošanu. Un tālāk par ceļu kabatāžu mums jau ir panākta vienošanās un. Es gribēju redzēt, vai kas tāds joprojām ir aktuāli. Mums, protams, likumdošana ir regulāri jāizvērtē, jāpārbauda, Un, ja mēs saprotam, ka nelieli grozījumi kaut ko varētu uzlabot, es to tikai atbalstot. Runājot par ceļu aģentūru, nu diena intriģējoši jautājums, jo, jo vairāk mēs runājam par izaicinājumiem, bet nevien par izaicinājumiem, bet arī par iespējām ceļu uh, Uh, satiksmē, mums ir jāsaka, jā, šī ir vienīgā joma, kurai nav savas aģentūras, vai tā ir nepieciešama, vai mums jāizveido kārtējā aģentūra arī ceļu nozarei. Nu, šī doma ir uh, gana kārdinoša, bet uh, tas maksā arī naudiņu. Nu, tā it kā ir tāda pašsaprotama doma, bet ir jāsaprot, cik tā ir realistiska. Un jūs teicāt, ka varētu uh, varbūt kādai aģentūrai vēl piešķirt šīs ceļu pilnvaras. Nu, es domāju, ka šo domu varētu papētīt vēl dziļāk. Paldies, ETP grupa Masilijāno Salīnī. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien! Labvakar un novēl jums panākums, Buldzas kundze. Es gribēju runāt par diviem ļoti uh, specifiskiem jautājumiem - ETMS un Eiropas dzelzceļu aģentūru. ERTMS tika izveidots, lai varētu uh, harmonizēt eh, dažādo dalību valstu sistēmas. Un tas eh, noteikti nāk par labu arī sadarbspējai, bet eh, katrā gadījumā ir arī tādi tehniski piņķerīgi jautājumi, kas ir jāizpēta praksē. Ko jūs varētu darīt, lai varētu garantēt stabilitāti? Un tagad par Eiropas dzelzceļa aģentūru. Nu, varbūt tāds nedaudz tieši jautājums. Atļauju izsniegšana. Lai eh, runājot par eh, to aprīkojumu, kas tiek izmantots uh, dzelzceļa uh, vagonos, tā tad uh, vai vajadzētu piešķirt pilnvaras izsniegt šīs atļaujas uh, dzelzceļa aģentūrai? Ko tas varētu nozīmēt Itālijai? Vai jūs varētu mums palīdzēt pārkāpt tos šķēršļus, kas mums līdz šim nav ļāvuši izmantot iekšējos ūdens ceļus tā, lai mēs varētu veicināt mūsu valsts attīstību? Paldies! Atbilde, paldies par jūsu jautājumiem. Nu, jāskatās, kā man izdosies uz tiem atbildēt. Man šķiet, ka dzelzceļu aģentūra ir jau spēlējusi pietiekami nopietnu lomu un Mums vajadzēs, protams, izstrādāt uh, tādus um, pamatīgākus tehniskos parametrus, gan runājot par šo aprīkojumu un arī uh, starpsavienojamību. Un ja mēs runājam par uh, saisti starp vietējām dzelzceļa sistēmām un uh, uh savienojumiem, uh, šeit, protams, uh, dzelzceļa aģentūrai būs jāspēlē nozīmīga loma. Vai pazaudēja pavadienu, saka uh, Būtas skundze. Aģentūra palīdz izstrādāt tehniskos parametrus, lai būtu pietiekami glūda apmaiņa ar informāciju tādā veidā, uh, uzlabojot satiksmes drošību, un aģentūras arī uh, ir zināmā mērā atbildīgs par drošību, lai varētu garantēt, ka drošība ir pirmais un galvenais bauslis Mums ir jāsaprot, kas sasaucas ar šo drošības jautājumu, un tie, protams, tad ir nekavējoties jādod aģentūrai. Paldies! Tagad Bosbuslavs Liberatskis, SD grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji, komisāres, amata kandidāte. Tagad par Krievu embargo un par kompensāciju nozarei lauksaimniekiem netika teikts nekas par kompensācijām transportu uzņēmumiem. Miljoniem tonu krāvas tika zaudēts, milzīgs naudas daudzums. Bulcas kundze. Uh, Eiropas industrija jau vairākus gadus sapņo par Eiropas transporta ministru, vai jūs būtu gatavi ieņemt šo amatu? Un nu, tas nozīmē, kā jūs atbalstītu un aizsargātu mūsu transporta uzņēmumu intereses globālajā pasaulē. Uh, un otrām kārtām ir e, tiek sapņots par legālo un fiskālo vidi, kas būtu daudz stabilāka transporta uzņēmumiem. Es nezinu, nu kā izvērtīsies jūsu uzklausīšana, vai jūs tiksiet apstiprināti vai nē, bet katrā ziņā jūsos ir patīkam klausīties. Paldies, saka Bultas kundze. Uh, Nu labi, par to nevajag smieties. Krievijas embargo dēļ notikušais eh, patiešām ir eh, smags eh, pārdzīvojums. Mēs ko tādu nevarējām paredzēt. Un es uzskatu, ka nebūšu īsti uh, atbildīga par šo jomu, ja tikšu apstiprināta, bet, nu, jā, par to noteikti ir jādiskutē. Mēs nevaram uh, to ignorēt. Ļoti daudz, kas ir uh, darīts, bet uh, problēma joprojām nav izskausta. Vēl kāds jautājums, kam jūs pievairsēties, kā mēs Eiropas transportu uh, ievietosim globālajā tirgu un kā aizstāvēsim savus intereses? Gribēju teikt, Eiropai jābūt atvērtai. Ja mēs gribam, lai tiktu nopietni uztvērti globālajā arēnā, mums ir jābūt atvērtiem. Un mums ir jācīnās par to. Es cīnīšos par godīgumu, par uh, savstarpējību. Nu, nevar būt tā, ka mēs tikai dodam un neko neseņemam pretī. Un uh, es tā tad esmu gatava cīnīties par Eiropas tiesībām. Un es uh, saskatu daudz jomu, kur uh, būs jācīnās prieti aviācijas nozare, startautiskās lidostas, startautiskie uzņēmumi, kas izdara uz mums spiedienu, mums, protams, būs kaut kas jādara. Mēs nevaram visu laiku tikai uh, atgaiņāties. Uh, Tas jādara visās transporta jomās, un es katrā ziņā par Eiropu cīnīšos. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kom, kandidāts kundze, jūs esat apņēmusies turpināt liberalizācijas politiku transporta jomā un kad eh, tagad sāka starp institūcijas sarunas par ceturto dzelzceļa pakotni, un jūs teicāt, ka esat eh, paredzējusi vēl stiprināt konkurenci pasažāru pasažieru pārvadājumos uz dzelzceļa, jo pretējā gadījumā eh, pazemināsies kvalitāte un celsies cenas. Es pārstāvu Franciju kandidāts kundze. Uh, Un jāsaka, ka uh, valsts uzņēmumi nodrošināja ātri vilcienu tīkla attīstību, kas ir visdrošākie visā pasaulē. Vai jūs esat gatavi ieklausīties miljoniem Eiropas pilsoņu viedoklī un tā skaitā Francijas vēlētāju viedoklī, kas pagājušajās vēlēšanās e, izteica protestu pret šādu liberalizācijas politiku un bieži vien uh, dzelzceļa uh, liberalizācija noved pie tā, ka pazeminās kvalitāte pārvadājumos un uh, arī tiek apdraudēta pārvadājuma drošība. Paldies par uzdoto jautājumu. Vispirms ceturtā dzelzceļa pakotne nav tikai uh, visa veltīta liberalizācija, jo daudz kas tajā ir paredzēts, lai uzlabotu drošību, sadarbe spēju un caurskatāmību. Un ja mēs runājam par šīs nozares uzņēmē darbību, tad, protams, ne visām valstīm būs vienāda pieeja, un to es saprotu un apzinos, bet mums ir uh, jāvienojas par kopīgām pamatnostādnēm, un es cīnīšos par vienu svarīgu pirmo soli, protu par uh, caurskatāmu uh, grāmatvedību, lai uh, redzētu, kādi ir, kāds ir izdevums sadalījums lai nebūtu tāds šķērs finansējums, lai vienas dienests vai pakalpojums nesubsidētu citu pakalpojumu, kā tas bieži vien šobrīd notiek. Un mums ir jānodrošina, lai tad, tad nebūtu šādu šķērs subsīdiju tas nav saistīts ar liberalizāciju kā tādu, bet ar atklātību, caurskatāmību un uh, uzmanības pievēršanu izmaksām, ir tīpaši runājot par Eiropas Savienības finansējumu un investīcijām. Mums jānodrošina, uh, lai mēs zinātu, kur tad mēs šīs investīcijas izdarām. Un tāpat ir jānodrošina pārvaldes neatkarību, kas arī nav uh, saistīta ar liberalizāciju, bet gan ar caurskatāmību, drošības uzlabošanu un uh, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu uz dzelzceļiem. Tālāk Džils Evans. Paldies priekšsēdētāji. Šovakar jūs vairāk kārt pieminējāt liels investīcijas transporta nozarē, lai uzlabotu drošību un uh, tāpat, uh, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Jūs arī pieminējāt TNT tīklus un Connecting Europe instrumentu Bet ir nepieciešamas investīcijas arī reģionālās sistēmās, arī to jūs nedaudz pieminējāt, proti piekrastes teritorijas, kalnu teritorijas, salas, un tiešām mums ir arī šeit jāuzlabo uh, transports. Un šajās, šajos reģionos uh, Uh, transporta kvalitātes uzlabošana var izmaksāt dārgāk. Kā jūs esat domājis rūpēties par to, lai šīs uh, nozars nepalikt novārtā? Paldies, uh, jūs uzdevāt ļoti būtisku jautājumu runājot par reģionu vajadzībām. Kā jūs zināt, ir uh, trīs uh, uh fondi, tātad kohēzijas fondi un uh, Manā valstī kohēzijas fonda ir galvenais investīciju avots. Šeit ir paredzēts ievērojams finansējuma apjoms infrastruktūras projektiem, bet ir arī, protams, jāņem vērā dabas aizsardzības prasības īstenojošos projektus. Tālāk jūs pieminējāt arī, es jau arī par to runāju, šos eh, novatoriskos eh, mehānismus, kas jāizmanto, lai attīstītu reģionus. Un arī dalību valstīm ir jāmeklē šāds finansējums investīcijām. Eh, mēs arī Slovenijā uh, diskutējam par šiem jautājumiem, un Financial Times es lasīju, ka daži uh, Eiropas dzelzceļa uzņēmumi jau piesaista pensiju fondu finansējumu. Un, uh, jā, tā ir ļoti novatoriska pieeja šobrīd bet katrā gadījumā mums ir jāmeklē pastāvīgi jauni finansējuma mehānismi, novatoriski mehānismi un var apmainīties arī ar pieredzi reģionu. Ja vienam ir izdevies kaut ko atrast, tad arī citi reģioni varbūt var izmantot šos jau uh, risinājumus. Tālāk Taņa Gonzales Pēņas. Paldies priekšsēdētāji. Uh, kandidāts kundze. Es uzdošu uh, to pašu jautājumu, ko uzdevu Šefčoviču kungam, un ceru, ka jūs sniegsiet man detalizētāku un skaidrāku atbildi, proti par stratēģiju Eiropa 2020. Uh, tās mērķis ir veidot viedu uh, un ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā, bet šobrīd mēs konstatējam neefektīvu līdzekļu koncentrāciju transporta nozarē, kur investoru interesēm ir lielāka nozīme nekā uh, pilsoņu interesēm, un tas noved pie tā, ka tiek būvētas lidostas, kurās nenosēž neviena līdmašīna, ātra vilcienu līnijas, kuru pakalpojumi ir tā, pārāk dārgi pilsoņiem, un, un tāpat ir tādi projekti, kuri apdrauda vidi, uh, un uh, tam līdzīgi. Kā esat paredzējis nodrošināt, lai Eiropas transporta politika tiktu interesēta pilsoņu interesēs un pilsoņu labklājības uzlabošanai, nevis uh, gluži vienkārši, lai uh, klausītu investoru vēlmes? Jā, es piekrītu jūsu paustajām bažām bet eh, man ir eh, jāuzticas parlamentu lēmumiem un jānodrošina šo lēmumu īstenošana saskaņā ar apstiprināto programmu, bet es saprotu, ka ir arī papildu izaicinājumi. Ir jādomā par cilvēkiem, kā jūs teicāt. Es esmu pārliecinājusies, gatavojoties šai uzklausīšanai, ka visas investīcijas infrastruktūrā, eh, lai izveidotu vienota Eiropas transporta sistēmu, ka tas tiek darīts ne tikai uzņēmēju interesēs, bet ka da, ieguvēji būs arī pasažieri. Un katrs solis, ko mēs speļam uz priekšu, ir jādara paturot prātā zaļo darba kārtību. Kad es uh, iepazinos ar uh, desmit pēdējo gadu laikā īstenotajiem projektiem gan no tehniskā viedokļa, gan no uzņēmēja darbības modeļa viedokļa, uh, nākas konstatēt, ka ir ņemti vērā arī ekoloģiski aspekti. Protams, uh, nav viss absolūti nevainojam, bet mēs varam vēl uzlabot šo situāciju, bet kopumā es uzskatu, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Mēs uh, sasniedzam tādus mērķus, kā neviens citviet pasaulē uh, nav vēl sasniedzis, un es vēlos šo darbu turpināt un eksportēt šos, šīs koncepcijas, jo tikai tad mēs uh, spēsim uh, tos pilnībā īstenot. Eiropa nevar būt uh, kā izolēta sala, mums ir jānes šis vēstījums tālāk. Tālāk, Fan Miltenburga kungs. Es uzdošu jautājumu nīderlandiešu valodā par atpūtslaikiem ceļu satiksmē lai garantētu godīgu konkurenci, mums ir jāparūpējas, lai likumdošana dalību valstīs tiktu īstenot pietiekam harmoniskā veidā. Pēdējo, pēdējo mēnešu laikā mēs redzējām, ka te joprojām ir deficīti, tīpaši tas attiecas uz uh, šoferu atpūtas un darba laikiem, piemēram, Francijā. Šo, šoferiem eh, tiek draudēts eh, ar uh, soda naudu 30 tūkstoši eiro apmērā un viena gada cietumsodi, ja viņi pārkāps šos noteikumus, ja viņi, piemēram, kabīnē uh, neusturēsies pietiekami ilgi atpūtas laikā. Ko jūs darīsiet kā komisāre, lai varētu parūpēties par homogēnākas uh, likumdošanas uh, ievērošanu dalību valstīs, lai dalību valstis saskaņot to vienu ar otru? Paldies! Um, about... Mani info, ir informējuši par šo problēmu. Nu, vienīgais, ko es varu šobrīd teikt, es uh, nezinu īsti, kā šī problēma ir samilzus, tādēļ man vispirms ir jānoskaidro par to, kā Francija un Bēļģija ir pieņēmusi šādus noteikumus. Un Eh, jā, man vispirms ir jāiepazīst ar šo situāciju, pirms es varu komentēt, man ir jāizprot, kādi ir problēmas cēloņi bet, eh, nu, es uzskatu, ka mums ir jāvienojas par pamata nosacījumiem, pamatnoteikumiem. Nu, redzēsim, kādi tie veidosies nākotnē, kādas ir eh, nepieciešamības un ko mēs varam darīt, bet es eh, gribu teikt, ka es apzinos šo izaicinājumu, bet man trūkst pietiekamas informācijas, lai es varētu piedāvāt risinājumu. Tālāk Roberts Zīle. Paldies, eh, Pulcis kundze. Es tiešām respektēju jūsu savstarpējuma principu, ko jūs minējāt par eh, transportu politiku un eh, no cīņu pret diskrimināciju. Ko jūs domājat par maksu par Sibīrijas pārlidošanu? Uh, Tagad, kad ir problēmas arī ar Ukrainu, tiek uh, Krievijas transporta ministrs draud vispār aizliegt uh, Sibīrijas pārlidošanu. Vai jūs uh, domājat, ka vajadzētu mainīt Eiropas Savienības tiesību aktus, uh, regulas vai direktīvu pieņemt, lai Eiropas komisija varētu veikt pret pasākumus, ja uh, Uh, Krievija neatteiksies no maksas pieprasīšanas par Sibīrijas pārlidošanu, lai varētu subsidēt aerofloti. Vai esat paredzējis kaut ko darīt šai sakarā? Paldies, es piekrītu, ka šīs maksas pieprasīšana par Sibīrijas pārlidošanu ir nelikumīga. Tātad šī maksa ir nelikumīga, ko Krievija pieprasa. Un es Eh, arī domāju, ka ir jābūt piesardzīgiem šādā jau tā saspringtā politiskā situācijā attiecībās ar Krieviju, ka eh, šāda stingra prasība varētu šo situāciju vēl pasliktināt, bet es varu uh, apsolīt, ka sarunās ar Krievu kolēģiem šis jautājums uh, nepazudīs. Mēs par to runāsim. Krievija jau ir uh, solījusi atteikties no šīs maksas pieprastīšanas, kad tā iestājās Pasaules tirzniecības organizācijā. Un es zinu, ka daudzi kolēģi cīnās par to, lai šīs maksas vairs netiktu pieprasītas, bet, nu, es centīšos darīt, kas ir uh, visu, kas ir manos spēkos, lai to panāktu, un ceru, ka citi kolēģi arī man palīdzēs šai pasākumā, jo šis uzdevums ir grūts un ir tiešām grūti piespiest Krieviju darīt kaut ko tādu, ko tā nevēlas darīt. Nu, bet man ir eh, būtu vēl jāizdomā, kā to panākt un ar kādiem instrumentiem, bet es darīšu visu, kas būs manos no spēkos, lai risinātu šo jautājumu. Ja jūs mani apstiprināsiet šai amatā, tad es ceru, ka mēs varbūt tiešām spēsim atrisināt šo jautājumu. Tālāk, Mitos Kirkos. Paldies! Es vēlu jums panākumus kandidāts kundzē šai amatā un vēl panākums arī mūsu komitejai. Un tagad mūsu, jā, mans jautājums. Eiropas dzelzceļu sistēma, kā jūs to vērtējat? Un kādi mērķi ir šai ceturtai dzelzceļa pakotnei? Kas Eiropai būtu nepieciešams, lai šo sistēmu vēl uzlabotu? Paldies! Kā jau es pieminēju iepriekš, šī ceturtā pakotne ir ļoti svarīga, un es negribu piekto. Tiešām strādāsim ar to un pie tā, kas mums ir. Tehniskā daļa ir ļoti svarīga, it īpaši tas, ka šī pakotne uh, nozīmē būtiskas izmaiņas uh, šīs refit uh, sistēmas ietvaros. Tātad, uh, Eh, likumdošana un normas tiks vienkāršotas un vienotas. Un es redzu, ka tādējādi tiks nodrošināts būtisks ieguldījums eh, Eiropas transporta tīkla netraucētas darbības nodrošināšanai. Tālāk par šo Transeiropas tīklu. Mums ir ļoti skaidra vīzija un mērķis. Mēs gribam tādu transportu tīklu, kas būtu izmaksu ziņā efektīvs, darbotos bez pārāvumiem un nebūtu sloks, bet uh, sabiedrotais Eiropas uzņēmumiem to konkurētspējas veicināšanai. Tāds ir mans nākotnes redzējums. Visi šie elementi, kas jau ir iekļauti gan eh, biznesa, gan tehniskajās sadaļās, ir neliels solīšus priekšu. Un es domāju, ka ir vesela rinda vēl citu elementu, kas nodrošinās Eiropas transporta tīkla nevainojamu darbību, bet svarīgi ir nodrošināt šo sadarbspēju un eh, um, intermodalitāti. Un šeit mēs runājām par eh, ekoloģisko saistību izpildi, kā arī pasažieru dzīves būtisku uzlabošanu. Un tajā pat laikā tas arī noteikti būtiski uzlabos uzņēmumu darbības jomu un uzņēmē darbības vidi. Es atvainojos, es eh, esmu tiešām nogurus un tādēļ man angļu valoda varbūt vairs nav tik gluda kā sākumā, eh, bet jāsaka, ka šis redzējums ir, vīzija ir, un es ļoti ceru, ka kopīgi darbojoties mums izdosies arī iesaistīt padomi, un ja mums izdosies šo ceturto pakotni palaist, tad es domāju, tas būtiski mainīs Eiropas eh, transporta sistēma. Elžbeta Lukajevska, paldies priekšsēdētāji! sveicu komisārs amats kandidāti, bet kā jūs vērtētu situāciju kabotāžas pakāpojumu tirgu un kā jūs plānojat vislabāk izmantot šīs nozares potenciālu un kā efektīvāk uzraudzīt to, ka normas šajā jomā, kas esat pieņemts, tiktu reāli pielietotas? Uh, Un vai jūs piekrītat, ka komisijai ir jānodrošina uh, papildus līdzekļi, lai kompensētu to pārvadātāju zaudējumus, kas radušies Krievijas embargo rezultātā? Paldies! Paldies! Es uzskatu, ka kabatāžas pakāpojumi ir labs veids, kā optimizēt satiksmi un transporta kapacitāti. No otras puses, tas arī dod savu pienesumu Eiropas zaļajai darba kārtībai. Kā jau es teicu iepriekš, es esmu darbojusies loģistikas jomā diezgan daudz, nevar būt tieši, bet nepastarpināti caur klientiem, un es zinu, ka um, Mēs vienmēr visvairāk eh, raudzījāmies uz to, lai neviens no ceļiem nebūtu tukšs. Mēs um, apvienojāmies ar tiem uz, uz, uzņēmumiem, lai mūsu krāvas mašīnas tiešām būtu pilnībā uzkrauts, lai tās nebrauktu tukšgaitā. Bet ko darīt eh, šajā jomā konkrēti tālāk? Mums ir jārunā ar tiem, kur darbojas šajā nozarē Mums nevajag pieņemt likumdošanu kā pašmērķi. Likumdošanai ir jākalpo to labā un to interesēs, kur to izmantos. Vismaz tāda būs mana attieksme attiecībā uz mm, jaunu pakalpojumu ieviešanu, jaunu koncepciju attīstību, jo patiesībā šīs kabatāžas pārdājumi ir tā koncepcija. Bet es domāju, ka arī transporta nozarē mēs e, meklēsim jaunas iespējas. Nevis uzlabosim tikai to, kas jau ir, bet pētīsim, izpētīsim jaunas iespējas, jaunu potenciālu, jaunas risinājumus, kas varētu veicināt vienotas transporta telpas veidošanu. Tajā pat laikā, protams, uh, uzturot konkurētspēju maksimāli augstu un, protams, nekad neaizmirsīsim par galveno elementu, kas ir drošums uz ceļiem. Bet tam nav nekāda tieša sakara ar kabatāžu, es zinu, bet, nu. Tālāk, Bas Eikhauts. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu Bulcas kundzi. Šajā uzklausīšanā jūs pastāstījāt, ka jūs mīlat visus transporta veidus, vismaz tā es varu secināt no jūsu atbildēm, bet ja paraugāmies uz uh, cenām, tad, piemēram, aviācija ir izslēgta no jebkāda cenu regulēšanas mehānisma līdz šim. Līdz ar to uh, šis uh, transporta veids ir pilnīgi ārpus konkurences. Ko jūs darīsiet, lai veicinātu konkurenci šajā nozarē, kas patreiz nes labumu aviācijai tikai, un vai mēs varam būt droši, ka aviācija būs ETS sastāvdaļa pēc 2016. gada, kad e, starptautisko sarunu rezultātā varbūt nebūsim nonākuši pie vienotu globālu mehānismu. Paldies! Es nedomāju, ka šis nosacījums attiec tikai uz Eiropas aviolīnijām. Es katrā ziņā centīšos šo jautājumu apspriest arī ar starptautiskajām organizācijām, kas iesaistīts šajā jomā. Un es domāju, ka jebkur no situācijām ir kaut kā vēsturiski attīstījusies. Tas, ka aviācija tur, kur tā ir, patiesībā ir sekas vairāku gadu garumā uh, realizētai šīs nozars attīstībai. Es nevaru jums solīt, ka es panākšu aviācijas iekļaušanu ETS pēc 2016. gada. Tas būtu pārāk ambiciozs solījums, bet, protams, šie divi jautājumi ir ļoti svarīgi aviācijai kā nozarei ir jāattīstās. Un mēs šo diskusiju noteikti veicināsim, un arī es paļaujos uz jūsu atbalstu, ka jūs kopā ar mani strādāsiet pie šī jautājuma. Mēs varam ierosināt, mēs varam veikt analīzi, bet tikai sadarbībā ar jums cerams, ka atradīsim jaunus risinājumus. Bet tagad es nevaru solīt, ka 2016. Eh, aviācija tiks iekļauta ETS, un es zinu par šo pretrunīgo situāciju, un jāsaka, ka daudzos citos aspektos atšķirīgi transporta veidi nav uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Es gribu pateikt, ka ja 2016. gadā nav panākt globāla vienošanās, tad ar likumdošanu ir noteikts, ka aviācija tiks iekļaut ETS sistēmā. Atbilde - es raudzīšos, lai likums tiktu ievērots. Tālāk nākamais kurcijo Maltēse lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs gaidām ceturto dzelzceļa pakotni, ka tā tiks pieņemta kopā ar jaunajiem drošības pasākumiem, bet varbūt, ka kamēr tas tā nav, varētu atrisināt vismaz steidzamās lietas, piemēram, dot Eiropas dzelzceļa aģentūrai pilnvars rīkoties arī drošības jautājumos, piemēram, samazinot uh, vilcienu braukšanas ātrumu, kuri daudzās valstīs pārvietojas ar ļoti bīstamām kravām. Tālāk otrā lieta, kas būtu jārisina steidzamības eh, kārtā, ir komunikāciju līnijas uh, ko izmanto vilcieni. Ļoti bieži tās izmanto viņu, viņus garumus, eh, kas um, tiek izmantoti privātajos um, eh, GSM tīklos. Piemēram, 13. gadā bija šāds negadījums, kad komunikācija tika traucēta. Atbilde. Centīšos pirms atbildēt uz pirmo jautājumu. Tas ir, vai es atbalstītu to, ka dzelzceļa drošības aģentūra sāk risināt arī drošības jautājums, pieprasot samazināt vilcienu braukšanas ātrumu. Jāsaka, ka šai ceturtajai pakotnē ir ļoti daudz labu priekšrocību, bet uh, lēkājot no vienas vietas uz otru, mēs drīzāk saraustīsim šo pakotni, un tādēļ ierosinu visu enerģiju vērst uz to, lai visa pakotne tiktu apstiprināta un pieņemta. Mani informēja par um, negadījumiem, kas bija notikuši mm, šo sakaru tīklu dēļ, kā arī pārmiju kļūmju dēļ un e, mēs raudzīsim, lai šādas situācijas tiktu novērstas ar konkrētiem e, preventīviem pasākumiem, jo, kā jau es teicu, patiesībā situācija ir drausmīga, kad ir četras dažādas vai piecas dažādas šīs vadības sistēmas jūs priekšā, un jums ir jāspēj operēt ar visām tām. Informācija komunikācija te, sektors ir pavirsies tik ļoti uz priekšu, tik moderns kļuvis, kāpēc mēs nevarētu izmantot šīs priekšrocības savā labā. Centīsimies rīkoties sistēmiski un tādējādi arī risināsim problēmas, atrodot visaptverošs risinājums, kas ilgtermiņā novērs jebkādus negadījumus. Paldies! Tālāk Pāvils Telička nākamais runātājs. Komisārs Amats Kandāts Konza. Vispirms gribu atsaukties uz to, kas teica jau e, iepriekš, un e, Šerčovičs kungs e, arī lūdzu nodot man sveicienus jums, kurš ir mans labs draugs, bet uh, iedomāsimies, ka uh, komisijas uh, Eh, prezidents vēlreiz mēģinās pārdalīt portfeļus, tad, eh, nu jā, varbūt, ka būs atkal citi komisāri, bet jūs esat ļoti konkrēti, jūs neizvairties no jautājumiem. Es zinu, ka jums bija tikai 5 dienas, lai sagatavotos uzklausīšanai, un es tādēļ ļoti augstu vērtēju to, kā um, jūs patreiz atbild, lai arī visas atbildes man nepatīk. Viena lieta, kur var piekrist manam kolēģim Zīles kungam, uh, jūs neesat aizgājuši pietiekam tālu, piemēram, attiecībā uz principu use it or lose it. Jūs teicāt, ka jūs negribētu redzēt, ka dalība valstis zaudē uh, fondus, bet es gribētu, lai jūs pārdomātu jūsu atbildi un lai jūs pastāstītu, vai būtu iespējams rīkoties izlēmīgāk un efektīvāk. Uh, likt dalību valstīm pārdalīt eh, līdzekļus savā starpā. Otrs par jūsu vīziju attiecībā uz ārējo izmaksu eh, iekļaušanu. Jūs runājāt par vīziju, bet tagad jūs runājat par mehānismu, kas būtu balstīts uz reālām izmaksām. Jums šķiet, ka ar to pietiks. Mēs pirms divām dienām runājam par Vāciju, un pirms divām dienām Francijas ministrs runāja par ārvalstu smago automašīnu īpašu nodevu noteikšanu? Paldies, atbilde. Centīšos pēc iespējas ātrāk atbildēt uz pirmo jautājumu. Jūzet vai lūzet? Tātad par fondu sadalīšanu. Es uzskatu, ka tā ir laba koncepcija. Es runāju no savas pieredzes. Tas ir veids, kā bija iespējams, piemēram, panākt daudz labākus rezultātus, kā ministrē savā valstī vietējā līmenī, jo man ir nepieciešams šādi ietekmes instrumenti. No otras puses, jūs teicāt, vai es varētu izdarīt lielāku spiedienu, lai tas notiktu. Man šķiet, ka mehānisms, ir eh, nepārprotams. Ja saistības projekta ietvaros netiek izpildītas, tad nauda tiek zaudēta, nauda aiziet kopējā katlā. Visas valstis, piemēram, kas ir tiesīgas saņemt kohēzijas fonds, var vai nu iesniegt jaunu projektu, izmantot šo naudu jaunam projektam. Un tad sodīsim tos, kur nevar naudu izmantot. Tālāk Zīles kungs. Jā. Pēc Teličkungs sarežģītā jautājuma, šiet es visu jautājumus jau esmu uzdevis. Paldies jums, un es neuzdošu vairāk jautājumus jums. Der nächste ist Istvan. Tālāk Istvans Ujeli. Hinter Ihnen, hier hinten, hier hinten. Hinter, da. Jó estét kívánok, eh, kijelölt biztos asszony. Komisāra amata kandidātes kundze. Esmu pēdējais, kurš runā sociālas un demokrātu grupas vārdā, un mana situācija ir daudz vieglāka nekā manam draugam Ertukam, jo man uh, bija iespēja veidot viedokli. Bet ja jūs esat raudz skatījusies X faktoru talantu konkursu, tad, tad, kad jūs tiekties pirmo reizi ar dziedātājiem vai māksliniekiem, tad žūrija pēc 20 sekundēm jau var pateikt, vai viņiem patīk vai nepatīk. Bet šeit situācija ir savādāk. Jūs bija tikai četras dienas jūsu rīcībā, un man, kā vicepriekšsēdētājiem, bija vajadzīgi četri mēneši, lai iepazītos ar attiecīgajām lietām. Esmu pārliecināts, ka jūs daudz strādājāt, bet e, tā kā nāk no Ungārijas, tad, protams, es atbalstu dzelzceļa transporta attīstīšanu arī tīri no vidas viedokļa. Parāgāmies uz centrālo un austrumu Eiropu un Balkānu valstīm, paskatieties, cik tālu tās atpaliek dzelzceļa jomā. Vai jūs varēsiet nodrošināt attiecīgos pasākums kopā ar Eiropas parlamentu, lai iepūstu jaunu dzīvību dzelzceļa transporta attīstībā. Es uh, sēžu šeit prezidijā un uh, es saprotu, ka Krāmera uh, eh, kungs patiesībā atbalsta līdzīgu nostāju kā es. Tas ir velosipēdu izmantošana. Es zinu, ka viņš kā priekšsēdētājs nevar uzdot jautājumu, bet jautājums, vai jūs atbalstīsiet uh, velotūrismu, piemēram. Jā, izcils jautājums, jums tikai vienu minūtu, lai atbildētu. Liels paldies, jā, es centīšos. Atbildēt, tātad galvenā prioritāte drošums. Tā kā man patīk ļoti jūsu otrs jautājums, ļaujiet man atbildēt uz to. Es arī esmu dedzīga velosipēdiste. Slovenijā ministrija ļoti bieži eh, brauc prom eh, no sanāksmēm ar eh, izcilām mašīnām, un es viņiem aiz muguras ar savu riteni. Es esmu redzējis, ko kohēzijas fondi ir izdarījuši un ko. Um, struktūra fondi ir izdarījuši. Piemēram, mūsu valstī ir vairāk izcila velo maršrutu, velo celiņu. Es ļoti ceru, ka šī velo kultūra attīstīsies. Paldies! Tālāk Elizabete Vozenberga. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāja Bulcu kundze. Es esmu pēdējā runātāja no tautas partijas, un es gribētu jūs apsveikt, jo tiešām šis portfels ir ļoti smags, un jūsu atbildes bija tik izcīlas, pilnvērtīgas ar datiem, bet gribētu jums vaicāt par ostām. Mēs zinām, cik svarīgas ir ostas ekonomikai un kādu pienesumu tās dod Eiropas ekonomikā. 90% no Eiropas tirzniecības tiek pārvietotas tieši pa jūru, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams regulējošais ietvers. Šajā likumdošanā ir divas asas. Mēs gribam uzlabot konkurētspēju, un mums ir jāveicina caurskatāmība attiecībā uz Eiropas līdzekļu izmantošanu. Jums ir jāpaturprātā, ka vairākas dalībvalstis eh, ļoti strikti ir nostājušās attiecībā uz valsts subsīdijām un valsts atbalsta schēmām. Daudzās vietās tas notiek nelikumīgi. Ir komisijas ierosinātā likumdošana, bet kādu stratēģiju jūs realizēsiet? Ņemot vērā um, mans pieminēto, lai tiešām varētu šo eh, regulējošo ietvaru pieņemt un ieviest. Un pēdējais jautājums. Es esmu no Grieķijas, mums ir daudz salu, un es gribētu dzirdēt, vai jūs esat gatavi tālāk attīstīt Eiropas ostas uz salām un periferālajos reģionos. Jo, ja jums būs šis portfels, tad jums nāksies sadarboties ar mums. Paldies! Wow, okay, I better, uh, do it really quickly. Uh, first... Labi, mēģināšu atbildēt ļoti uh, lakonoiski. Be very much in line with whatever is set in agenda. Uh, ostas ir mūsu darba programmā un, protams, mums jādomā, kā tās nākotnē finansēt. Jāsaka, ka ir ārkārtīgi m, mm, daudz nepieciešami uzlabot mūsu ostu konkurētspēju, tādēļ ir jāmeklē jaunu finansējumu mehānismi. Bet projekts ir patiešām apjomīgs. Man grūti tagad dažās sekundēs atbildēt uz jūsu jautājumu. Protams, Ķīna rada uh, milzu konkurenci un nevienīgi Ķīna. Be, uh, uh, uh, Tagad par Grieķu eh, salām. Man grūti jums kaut ko apsolīt. Es gribētu to, bet ne šobrīd. Uh, Attīstība, protams, ir neatraujami saistīta ar uzņēmē darbības programmu un turismu. Es domāju, ka mēs savus ostus noteikti varam padarīt pievilcīgu, par pievilcīgu iespēju investīcijām. Paldies! Tas nebija tikai ETP grupas pēdējais jautājums, bet visu komitejas locekļu jau, pēdējais jautājums. Un tagad jums ir piecas minūtes, lai varētu, nu, teiksim, veikt tādu rezumē. Tagad beigās jums netiek dots vairs tik daudz laika kā sākumā. Lūdzu. Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. Lūdzu, lūdzu, jā, izmantojot savu laiku. Nu, īstenībā esmu priecīga, ka tas viss ir cauri, saka Bulces kundze. Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem, paldies, ka es drīkstēju jūs iepazīstināt ar savu viedokli. Nu, jūs esat dzirdējuši, ka es māku staigāt pa ūguni, un daudzi domāja, ka es sadegšu, bet, nu, tā tas nenotika. Nu, un uzzinot to, jūs varbūt mani aplūkosiet citādāk. Esmu patiešām priecīga, ka šo četru dienu laikā es uh, kļuvu ļoti kaismīga, un uh, man patiešām šis transporta jautājums ļoti ieinteresēja, un es redzu, ka ir daudz iespēju virzīties uz priekšu. Šeit ir runa par inovācijām, par dzīves uh, līmeņa uzlabošanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu, un tas var spēlēt patiešām ļoti nozīmīgu lomu modernajā Eiropā. Transport Eh, nozara ir eh, uzņēmē darbības katalizators eh, cilvēkiem, tā rada iespējas pārvietoties. Un, protams, jūs pareiz teicāt sākumā, tad, kad transports nekustas uz priekšu, tad viss apstājas. Uh, Tādēļ jāpurē, jāparūpējas, lai transporta sistēma būtu uzticama, ilgtspējīga un iekļaujoša. Tādēļ transporta joma ir jāpilnveido. Nu, šeit nekādu šaubu nav. Tā transporta nozare var uh, sniegt savu ārtavu Eiropas tautsaimniecības atveseļošanā arī. Um, palīdzot pilnveidot vienoto tirgu. Tā būs patiešām viena no manām prioritātēm strādāt tieši šajā virzienā. Es saprotu, ka transportam ir vitāla loma, lai varētu uzlabot Eiropas konkurētspēju un parūpētos par to, lai mūsu uzņēmumi būtu globāli līderi šajā jomā. Protams, tam ir nepieciešams investīcijas un inovācijas, divi ļoti svarīgi faktori. Sociālajie jautājumi man ir svarīgi Un, protams, liberalizācija solīti pa solītim arī ir svarīga, bet tai ir jāgarantē konkurētspēja. Mums ir jāparūpēs, lai viss šī attīstība nāk par labu cilvēkiem, uzlabotu viņu dzīvi. Tas man ir pats svarīgākais. Tādēļ esmu gatava piedāvāt konkrētas atbildes, lai transporta pakalpojumi būtu pieejami visiem, gan finansiāli, gan sociāli, gan arī tīri fiziski, un lai tas notiktu vidē draudzīgā veidā. Godātie deputāti, es jums varu apsūdzēt, solīt, ka katru iniciatīvu, ko uzņemšos, um, attaisnošu no uh, tā viedokļa, vai tā uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti. Ja mani apstiprinās kā komisāri, es uh, varu uh, at, solīt, ka būšu gatava īstenot inovācijas, ieguldīšu darbā visu savu enerģiju un būšu gatava daudz ciešāk un atklātāk sadarboties ar visu Eiropas parlamentu, it sevišķi jūsu komiteju. Uzskatu, ka jebkura problēma, ko radām mēs cilvēki, ir atrisinām ar mūsu pašu cilvēku spēkiem, ja mēs strādājam visu kopā. Tādēļ es uzskatu, ka kopīgi mēs transportu varam atkal nolikt politiskās programmas augšpusē. Jāparūpējas par to, lai šī tautsaimniecības nozare atbilstu mūsdienu sabiedrības vajadzībām un tām, ko tā ir nopelnījusi. Un eh, nākamo piecu gadu laikā un arī pēc tam esmu gatava darīt eh, visu, lai Eiropas transporta nozare padarētu konkurētspējīgu. Paldies! Un eh, Bultas kundze pasakās arī sloveņu valodā. Also nach diesen Pēc šīs pēdējās uh, amata kandidātes uzklausīšanas mēs esam beiguši savu uzklausīšanu. Paldies visiem par lietišķajiem jautājumiem. Gribēju arī sirsnīgi pateikties Bulcas kundzei par sniegtajām atbildēm. Es varu iedomāties, ka šis darbs nebija vienkāršs. Nu jā, bet tagad tas viss ir cauri. Es atceros, uh, Es gribēju atgādināt koordinatoriem un priekšsēdētāju vietniekiem, ka rītdien mēs izvērtēsim koordinatoras kandidāts kundzi e, astoņos. Un zum šlus. 8.30 no rīta telpā VIK 100 un tā būs sēde aiz slēgtām durvīm. Un priekšsēdētājs pasakās arī tulkiem par labo darbu šajā tik vēlajā vakar stundā. Esam beiguši darbu 6 minūtes ātrāk un beigsim tagad apspriesties. Novēl nu, visiem jauku vakaru noslēgumu un sēdi esam beiguši.